Oettinger. Uh, nee, wir müssen anfangen, damit wir nicht sonst nachher. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dargie kolēģi, sirsnīgi sveicu pirmajā mūsu komitejas sēdē jaunajā 2009. gadā. Visiem novēlu veselību un veiksmi šajā gadā. Un uh, mūsu darbs ieiet finišu taisnē. Šis sasaukums drīz būs beidzies, bet vēl daudz ir jāizdara. Ir virkne jautājumu un ziņojumu, kas līdz pēdējai sēdēji, kas notiks maijā, vēl ir jāizskata, un to mēs vēlamies darīt. Kā jūs redzat, mēs eh, izmantojam jaunās telpas. Man šķiet, ka ēka ir moderna ar modernām zālēm, un eh, mūsu šodienas sēde un arī rīt eh, tiks pārraidīta Uh, tīmekļa vietnē, varbūt jūs jau esat pamanījuši, ka kamera uh, vēršas uh, uz to pusi, kur ir ieslēgts mikrofons. Tātad lūdzu sākiet, sāciet runāt tikai tad, kad esat ieslēguši mikrofonu, lai jūsu fāni visā pasaulē varētu redzēt un dzirdēt, ko jūs sakāt. Lieliski, tad mēs varam sākt ar pirmo darbkārtības punktu. Uh, darba kārtības pieņemšana. 17. decembrī jūs saņēmāt darba kārtību. Ir pāris nelielas izmaiņas. Filipa Gonzāles uh, eh, ir jādodas uz Madridu atpakaļ ar lidmašīnu, un viņš lūdza, lai ap četriem vai pirms de, desmit pirms četriem uh, viņš varētu jau sākt stāstīt uh, par savu darbu šajā te grupā Eiropas Savienība 2020, 2030, lai viņš varētu sākt tavu, savu prezentāciju. Tātad debates um, par um, Elmāra Broka ziņojumu uh, par attiecībām starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem mēs tad uh, beigsim ap šo laiku, un pēc tam uzstāsies Gonzālais kungs. Tad 15. punkts. Uh, Dāls kundas jautājums ir jāatliek, jo uh, padome vēl nav pieņēmusi vajadzīgo lēmumu, kas mums ir vajadzīgs, lai sniegtu savu atbalstu. Šim dokumentam un devītais punkts redzu, ka Dimitriju kungam rīt ir jādodas ar eh, lidmašīnu uz Kipru, un viņš ir lūdzis viņa eh, ziņojumu izskatīt kā pirmo Uh, tātad balsojumā rīt un var sveikt šeit arī jaunus kolēģus, bet viņi nav ieradušies, izņemot Kastlas kungu. Kaslas kungs aizstāja Ingo Frīdrihu mūsu komitejā, uh, sirsnīgi sveicu jūs šeit, un mums noteikti būs interesants debats par apraidi, kad sēde tiek translēta, to es pateicu. Uh, Eh, darbkārt ir apstiprināta, līdz ar to mēs varam pāriet eh, pie otrā punkta darbkārtībā. Priekšsādātāja paziņojumu. Koordinātori eh, tikās divas reizes, 17. decembrī un 14. janvārī, un uh, Pēc priekšsādātāja konferences eh, apstiprinājuma saņemšanas 15. janvārī piedāvā Lainena ziņojuma eh, Eiropas parlamenta loma, Broka ziņojuma eh, attiecības ar nacionālajiem parlamentiem un Dehāna ziņojuma institucionālās līdzsvars izskatīt komitejās un pēc iespējas vienotākā veidā aprīļa plenārsēdē parlamenta plenārsēdē par tiem balsot, tātad pieņemt. Elmāra Broka ziņojums par Eiropas ārējo dienestu. Tur ir tas atkarīgs no tā, vai padoma oficiāli skatīs šo jautājumu. Mēs skatīsimies, kas tur notiks un attiecīgi reaģēsim um, atbilstoši situācijai. Korbets ziņojums par reglamenta pārskatīšanu. Tur eh, Grozījuma iesniegšanas termiņš tiek noteikts 10. februārs, tas ir pagarināts tagad, un uh, šis trešais starpziņojums arī tad var ietver, tikt ietverts viņa ziņojumā. Tik tālu priekšsādātāji paziņojumi, tagad trešais uh, punkts. Uh, sēžu protokola apstiprināšanu sēdēm, kas notika 3. un 4. novembrī, 17. novembrī un 1. un 2. decembrī pagājušajā gadā. Ja līdz sēdz beigām neviens neiesniegs eh, piezīmes vai korektūras, tad šie protokoli tika uzskatīti par ap, apstiprinātiem. Tagad 4. darba kārtības punkts - attiecības starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem. Referents ir Elmārs Broks. Šeit mums uh, iepriekšējā sēdē jau bija iespēja sākt skatīt šo jautājumu. Mums, uh, mēs jau sākām debates. Teicu Elmāram Brokam, ka uh, viņam ir jāierodas 3.15, tātad līdz tam mums uh, ir laiks. Vai mēs vēlamies kādu ievadu, vai mēs varam uzreiz turpināt debatas par Nacionālo parlamentu ziņojumu? Jā, tad paldies, esam ietaupījuši laiku, ja nemaldos ievads tika teikts jau decembrī. Ziņojums ir pieejams visās valodās, un mēs varam pāriet pie debatēm. No savas puses gribu tikai teikt, ka sadarbība ar nacionālajiem parlamentiem ir īpaši būtiska. Parlamentārā dimensija Eiropas Savienībā ir jāstiprina, reformas līgums to arī dara. Pilsoņu pozīcijas visos līmeņos ir stiprināts gan nacionālā, gan Eiropas līmenī. Pēdējos gados kopš konstitucionālā konventa esam uh, atraduši dažādas sadarbības veidus, parlamentārās tikšanās, uh, regulāras komiteju tikšanās intensīva sadarbība COSAK formā, tātad Eiropas lietu komisiju uh, no nacionālajiem parlamentiem uh, un uh, Eiropas parlamenta deputātu tikšanās. Un man liekas, tas ir arī labi, tas ir pierādījis sevi kā liederīgu variantu. Uh, Un tas ir eh, vērtīgi, jo mēs eh, veicinām izpratni par uh, Eiropas politiku, un otrkārt tas ir arī praktiski noderīgi, jo šis te dialogs, šīs sarunas var palīdzēt uh, pārvarēt eh, domstarpības, panākt eh, vienotāku viedokli lielajos jautājumos - klimata pārmaiņu, klimata aizsardzības paketē, eh, Eiropas Savienības aktivitātes pasaulē un līdzīgos svarīgos jautājumos, kas mums ir jāskata. Paldies Elmaram Braukam par ziņojumu, ziņojumu projektu. redzu, kāda orientācija tiek piedāvāta, un gribētu lūgt kolēģiem izteikties. Äh, Kurš vēlētos izteikties? Sveicu šeit arī Lēnes kungu mūsu komitejā. Jūs arī esat jauns deputāts mūsu komitejā. Sirsnīgi sveicu. Veiksmi darbā šeit. Wir haben Jā, wir haben ein Geburtstags. Šodien kādam ir dzimšanas diena pārsteidoši un ļoti jauki. Mendes de Vigo savā dzimšanas dienā ir ieradies pie mums komitejā, lai ar mums diskutētu. Apsveicu tevi vienīgo dzimšanas dienā. Visu to labāko turpmākajā gadā. So, ich, um, möchte mal zu dem Bericht von Elmar. Par Elmar Broka ziņojumu gribētu teikt, ka otrajā punktā tiek minētas dažādas uh, sadarbības formas, bet šeit nav pieminētas eh, kopīgās parlamentārās tikšanās. Tātad šīs vispē, vispārējās uh, parlamentārās tikšanās, kas mums ir līdz pat divām reizēm semestrī. Es domāju, ka tās te ir iederīgas, jo tās pastāv un tās ir bijušas vērtīgas. Nē, nē, tie ir tie starpparlamentārie fórumi. Vēl viens jautājums ir par 18. punktu. Mūsu pārstāvība Kosak, Ričards Korbets. Līdz šim mūs pārstāvēja divi vicepriekšsādātāji, AFCO priekšsādātājs un eh, delegācija līdz sešiem pārstāvjiem. Un arī nacionālajiem parlamentiem bija seši pārstāvi. Elmārs Broks piedāvā, lai šajā delegācijā lai to vadītu AFCO priekšsēdētājs. Un, kas attiecas uz eh, reformas grupu, ko piedāvā Dagmārs Rotbērendes, ko, ko vada Dagmāra Rotbērenda, viņi piedāvā uh, koordinēties uh, komiteju starpā, arī kontaktējoties ar nacionālajiem parlamentiem. Šeit vajadzētu padomāt, vai uh, komiteja priekšsādātāja konferencei arī nevarētu dot šo te uzdevumu veikt šos koordinācijas darbus. Manuprāt, tas būtu atbilstoši, jo visi komiteja priekšsādātāji tur ir komiteja priekšsādātāja konferencē, un tā būtu īstā vieta, lai kopā ar AFCO panāktu šo sintēzi, apvienojot mūsu darbu Kozak ar Nacionālo parlamentu darbu. Uh, 19. punktā um, tiek piedāvāta sistemātiska pirms likumdošanas dialogu kontrola starp uh, nacionālajiem parlamentiem un komisiju, tātad tā sauktā uh, Barozo iniciatīva. Tātad vāciski šeit ir lietots vārds kontrola, latviski pārraudzīšana, uh, angliski monitoring, uh, labāk būtu vāciski tūkot kā beglaitung. Gribētu norādīt arī uz 15. punktu. Tur arī ir minēts Kosok. Un te tiek teikts, ka parlaments uzskata, ka Kozaka loma nākotnē e, noteiks, e, tātad jānosaka. Es domāju, ka šeit ir e, jābūt precīzākiem, jo Kosaka reglamentā un protokolā par Amsterdamas līgumu un tad, eh, kad stāsies spēkā jaunais līgums, tur tiek noteikti Kosaka loma. Es piedalījos Kosaka eh, reformu procesā četrus gadus, eh, tas bija ļoti intensīvs, arī tur bija pretruns un domstarpības. Un, manuprāt, Kosaka loma ir noteikta. Un šeit uh, vajadzētu precizēt un drīzāk teikt, ko saka politiskā loma Un pēdējā šī 15. panta daļā tiek ieteikts Kosak eh, debatēt par brīvas drošības un tiesiskam telpu un uz subsidaritātes principu ievērošanu. Tātad eh, koncentrēties vai drīzāk ierobežot tās debats uz šīm tēmām. Tagad jau tur notiek debats par visiem svarīgiem jautājumiem un bija arī uh, vienots viedoklis par to, ka Kosak varētu arī debatēt par komisijas gada programmu, ikgadēju darba programmu, un uh, tātad šeit vajadzētu padomāt, vai nevajadzētu uh, atteikties no šīs mākslīgās ierobežošanas uh, diskusijās manuprāt, tas nav nemaz tik vienkārši izdarāms, un pēc visa šī te kosāka reforma procesa es gribētu ieteikt varbūt atstāt šo lietu mierā kādu laiku, lai tā attīstās patstāvīgi kādu laiku. Grabovskas kundze ir pieteikusies runāt. Bitte. Lūdzu, jums vārds. Dziękuję, panie przewodniczący. Chcę się odnieść e, do. Paldies, priekšsēdētājs gribētu atsaukties uz Broka kunga ziņojumu vispārīgi. Jo līdz šim mēs bieži vien esam runājuši par kontaktiem ar nacionālajiem parlamentiem. Mēs esam daudzkārt izcēluši to, cik šīs eh, attiecības mums ir svarīgas, taču es gribētu pateikt, kas manī vieš vislielāko prieku, un tas būtu, ka beidzot, visbeidzot mums ir izdevies uh, pārliecinot nacionālos parlaments, ka mēs nevēlamies ierobežot viņu kompetences. Izcelt to faktu, ka mēs vēlamies sadarboties ar nacionālajiem parlamentiem ne tikai formāli, atstājot tajā pašā laikā nacionālajiem eh, parlamentiem savus jautājumus, mūsu savstarpējiem kontaktiem, savstarpējiem, un iespējams, ka es domāju, ka Varbūt šeit tik daudz ir jārunā, nav tik daudz jārunā par sadarbību starp nacionāliem un Eiropas parlamentu, bet gan starp nacionālo parlamentu deputātiem un Eiropas parlamentu deputātiem. Un mēs šajā ziņojumā runājam par sadarbības formālajām struktūrām starp šīm organizācijām, taču institūcionālas sadarbības uh, sadarbībai ir jābūt balstītai uz labu sadarbību starp tiem, kas ir ievēlēti nacionālajos parlamentos un Eiropas parlamentā. Ir aizvien vairāk problēmu Eiropas pilsoņiem, kuri, kuras mums ir jārisina, un šīs problēmas bieži vien ir ar Eiropas raksturu un nevienmēr nacionālais deputāts ir spējīgs šīs problēmas risināt un izskatīt. Protams, arī mm, Eiropas parlamenta deputāts nav uh, vienmēr uh, gatavs vai spējīgs atrisināt uh, problēmu, ar kuru pie viņa vēršas pilsonis, taču mums vajadzētu paturēt prātā to, ka ciešākas sadarbības starp eh, Eiropas un Nacionālo parlamentu deputātiem mūsu reģionos un mūsu valstīs būs, jo labāk šī sadarbība būs, jo labāk mēs varēsim eh, ieviest dzīvē šī ziņojuma rezultātus. Paldies! Paldies, Grabauskas kundze, Esteves kundze, lūdzu. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Ah, Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos izteikt divus ah, apsvērumus ah, Broka kunga ziņojuma sakarā. Pirmā man piezīme par, manuprāt, ļoti svarīgi jautājumi. Tas nozīmē, ka politikai ir jāizmanto tehnoloģijas un attiecībām starp Eiropas nacionālajiem parlamentiem attiecas uz uh, vajadzību pēc uh, paaugstinātas sadarbības starp Eiropas centru un Eiropas perifērijām ar uh, politisku lēmumu pieņemšanas decentralizēšanas formulām. Un viens no veidiem varētu būt videokonferenču sistēma, lai organizētas atsevišķas sanāksmes eh, eh, Eiropas komiteju, sanā, parlamentu komiteju sanāksmes nacionālajos parlamentos, noturēt tās videokonferences veidā. Tas nozīmē, ka katrā nacionālajā parlamentā būtu zāli, kas ir eh, paredzēta parlam, Eiropas parlamentāro komiteju sanāksmēm, un saikne notiktu ar videokonferenču starpniecību. Tas jau ir izmēģināts un tā ir noticis, un atsevišķos gadījumos, atsevišķos jautājumos, eh, paliekot ļoti racionāli, mēs varētu jautājumus risināt un rīkoties pozitīvi. Tādā veidā mums būtu labāka saikne starp Eiropas parlamenta un Nacionālo parlamentu darbu, mums būtu darba kārtība tuvināšanās un arī tīri fiziska tuvināšanās Eh, kas arī nodrošinātu labāku izpratni eh, attiecībā uz sabiedrisko domu un citādi nacionālajos parlamentos. Tāpat arī būtu iespēja sekot nacionālajiem plašsaziņas līdzekļiem un labāk sekot tām, eh, kādā veidā Eiropa ir skatām plašsaziņas līdzekļos. Un arī saiknes starp Eiropas un nacionālajiem parlamentiem būtu tīri dabiskas sekas. Uh, pēc šādas fiziskas tuvināšanās. Es, protams, nevar, nebūtu nevēlos sacīt, lai Briselē un Strasbūrā veicamais darbs tiktu pārcelt uz nacionālajiem parlamentiem, taču tā kā. E, tā kā ir šādas jaunās tehnoloģijas pieejamas, kuras pilnībā ir izmainījušas mūsu pasauli, E, mēs tomēr nevaram turpināt strādāt balstoties uz 19. gadsimta modeļiem. Es domāju, ka ja parlaments piedāvātu to, lai regulāri atsevišķas Eiropas parlamenta komiteja tikšanās e, notiktu videokonferencēs ar nacionālajiem parlamentiem, manuprāt, tas būtu pozitīvs elements lēmumu pieņemšanas procesā Eiropā. Pēc tam ir vēl viens aspekts, es nezinu, vai Tik tiešām eh, tas arī varētu būt iek, tikt iekļaut šajā ziņojumā, taču, manuprāt, ir ļoti svarīgi izveidot labāku saikni starp Strasbūras un Nacionālo uh, parlamentu darba kārtībām. Un šīs ziņojums iespējams varētu norādīt šādu iespēju, kas būtu virzīta uz labāku padomes īstenotā darba kontroli e, un arī uz Nacionālo parlamentu darba kontroli, lai Strasbūras, e, Strasbūras e, tikšanās un Eiropas, par, Eiropas parlamentā sacītais un pa, arī tiktu dzir, uzklausīts nacionālajos parlamentos. Ir jā, aicina izmantot jaunās tehnoloģijas, pretējā gadījumā sabiedriskā doma nebūs spējīga saprast, kas īsti notiek Eiropas eh, lēmumu pieņemšanas eh, procesā. Un es pārstāvu nelielu perifēru valsti, un man būtu pilnīgi racionāli tas, ka tā vietā, lai dotos uz Briseli, mēs varētu tikties ar komiteju, kurā es strādāju, savā nacionālā parlamenta zālē. Thank you, Forrest Davis. Paldies, Esteves kundze. Paralēlas debatas jau ilgāk laika tiek apspriests Eiropas parlamentā, arī nacionālajos parlamentos. Nezinu, vai tas ir iespējams pie saistībā ar katru padomu sēdi, bet uh, ideja pat par sevi noteikti ir interesanta. Est kungs. Alister kungs, lūdzu. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Man jāsaka, ka Es jūtu, ka te tāda liekolība ir šajā ziņojumā. Eiropas Savienības institūcijas, šī komiteja un šis parlaments ir e, terējušas gadus un gadus e, cenšoties samazināt Nacionālo parlamentu vāru pēc iespējas vairāk un atlaupī, tātad aplaupīt viņus, atņemot viņiem e, kompetences un pārnesot tās uz šajien. Un ja uh, Eh, viņi domā, ka ar Lisabonas līgumu eh, viņi eh, domā, ka viņi ir guvuši uzvaru, tad tagad viņi ir tādi žēlīgi un sāk interesēties par Nacionālo parlamentu darbu. Un tas ir arī tas, kāpēc ir šis ziņojums. Varbūt tiksimies ar viņiem uh, nomierināsim viņus, mēs viņiem esam atņēmuši kompetences, būsim jauki pret viņiem, tāda ir šī te ziņojuma mentalitāte. Un tā ir tā mentalitāte, kas eh, šeit slēpjas. Un es domāju, ka eh, vairākums objektīvu lasītāju redzēs, eh, kas tiešām ir rakstīts šajā ziņojumā. Un tas ir diezgan uh, Uh, liekulīgs, un tā, tā ir pavisam neliela kompensācija par tām kompetencijām, kas ir nolaupīts nacionālajiem parlamentiem. Paldies! You... Tas ir tāds īpašs Alister kunga viedoklis. Enrika, lūdzu. Gracias. Eh. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, eh, pirmo reizi uzstājoties Josefa Antela zālē, es gribētu pieminēt šo lielo personību, Ungārijas demokrātu, kuru es pazinu gan eh, komunismu laikā, gan pārējais laikā, kā lielu Eiropas entuziastu. Un eh, periodā, kas eh, ir svarīgs kā, kā precedents, kur arī nepieminēja, eh, pat eh, nepieminēja kolēģis Elmārs Broks. Eh, jautājums ir šāds. Nacionālie parlamenti ir aizsardzības pozīcijās ne tikai aiz, um, attiecībās ar Eiropas parlamentu, bet arī tie ir ļoti daudz devuši demokrātijas veidošanā Eiropā. Un 1990. gadā Eh, ir sanāca Eiropas parlaments kopā Romā, Montečitorio, tika sasaukta Nacionālo parlamentu konference ar Eiropas parlamentu toreiz. Un eh, kas bija ārkārt izšķirīga Māstriktas eh, līguma sagatavošanā. Un šajā konferencē referents, kurš uzstājās parlamenta vārdā, bija Beļģijas pārstāvpalātas priekšsēdētājs. Un petīcija, ar kur mēs nācām klātā toreiz, uh, Eh, ceļā uz Maastrichtas līgumu, tik pieņemtā vienbalsīga. Mēs toreiz nebijām viens pret otru Eiropas parlaments pret nacionālajiem parlamentiem. To es saku tāpēc, ka būtu noderīgi atcerēties šo faktu, kas bija ārkārtīgi nozīmīgs vēsturiski, un vēlāk saistībā ar pirmo punktu, tad, kad mēs runājam par tiesībām piedalīties, arī es vēlētos, lai nacionālie eh, parlamenti piedalītos aktīvi. Tas nozīmē, ja varētu salīdzināt ar liftu, uh, Eh, tad, eh, lai mēs runātu par to, ka šis princips virzītos uz augšu un lai būtu sava veida proaktīvā sadarbība, vai tas ir iekļauts jūsu ziņojumā, šķiet, ka nav, un mums vajadzētu sadarboties kopīgi nevis vieniem pret otriem. Paldies! Dankšön. Paldies! Nākamais runātājs ir Andrēs Severīns. Vēl ir septiņi runātāji pieteikušies, manuprāt, ar to arī būtu jābeidz, jo pat tad bez desmit četros mums būtu jābeidz. Es domāju, ka šis temats nav mums nekāds jaunums, tas ir apspriests vairāk kārt iepriekš, ieskaitot arī Eiropas konventu, un daudz no idejām ir pavisam skaidrs un nav nekas uh, tāds kategoriski jauns šeit piebilstam šajā ziņojumā. Vismaz manuprāt, šis ziņojums ir pamatā labs, Tas uzskaita virkni ideju par to, kā labāk varētu sadarboties uh, Eiropas parlaments ar nacionāliem parlamentiem. Un tomēr es domāju, ka uh, būtu labi, ja kaut kur skaidrāk tiktu uh, atkārtots šī pasākuma aptvērums, ja mērķis tieši, lai izvairītos no šādām te bailēm, ko Uh, tātad vai no kritiskas, ko pauda Alister kungs pirms dažiem brīžiem par šo te liekulību. Mums ir ļoti skaidri jāsaka, ka neviens necenšas laupīt nacionālajiem parlamentiem uh, kompetences. Mēs uh, lemjam rīkoties kopā, īstenot šīs kompetences kopā Eiropas Savienības līmenī. Tas ir lēmums, kas ir pieņemts, Mēs vienkārši um, kopīgi veicam likumdošanas uzdevumus un politiskās kontrolas un uzraudzības uzdevumus. Tātad, lai labāk varētu sadalīt mūsu veicamo darbu, būtu labi arī īstenot tādus uh, sadarbības veidus iedibināt. Tātad, uh, manuprāt, vajadzētu tā precīzāk pateikt, kāpēc mēs to visu darām. Uh, Viens no mērķiem ir, lai uh, labāk izprastu Nacionālo parlamentu prioritātes un na, lai Nacionālajie parlamenti labāk saprast, ko mēs darām, kad mēs uh, pieņemam likumdošanas akts vai arī, ko mēs tad darām. Tātad tādā veidā, lai būtu lielāka saskaņotība, lai mūsu vēlētāji labāk saprastu, jo viņu vēlētāji ir arī mūsu vēlētāji kamēr mūsu uzdevumi ir mūsu uzdevumi un nevis viņu uzdevumi. Un otrādi. Tātad es domāju, ka, uh, ja uh, šeit netiks precīzēts šis uh, mērķis, tad, tad nebūs īsti skaidrs, kāpēc tas viss tiek darīts. Tātad, lai izvairītos no kaut kādām bailēm un pārpratumiem, kas uh, varētu ļaut kādam padomāt, ka tagad uh, Nacionālajie parlamenti atgūst kompetences, ko mēs viņiem esam nozaguši. Nē, par to nav runa. Tas ir pilnīgi uh, viennozīmīgi, ka tas tā nav. Es uh, esmu iemācījies, ka nav tiesību bez pienākumiem. Tas ir automātiski. Ja kādam ir kādas tiesības, tad uh, viņam jābūt arī kaut kādām saistībām, ja pienākumiem. Un šajā ziņojumā mēs neredzam kaut ko par pienākumiem kas vienmēr cieši ir saistīti ar parlamenta tiesībām. Daži teica um, pienākums uh, piedalīties un tā tālāk, bet es domāju, ka ir vēl viens pienākums, un tas ir uh, censties saskaņot dalību valstu likumdošanu pēc iespējas vairāk ar Eiropas likumdošanu. Daudzās valstīs, vai vismaz dažās valstīs, mēs redzam, ka dalību valstu parlamenti uh, pieņem likumus, eh, pilnīgi nedomājot, kādi ir, eh, kādas ir galvenās likumdošanas tendences šeit, eh, kopienas līmenī, un līdz ar to rodas problēmas tajā pašā valstī ieviešot nacionālos un Eiropas likumdošanas aktus. Uh, Es domāju, ka tas ir tikai piemērs, bet uh, es nedomāju, ka kādam varētu būt tiesības bez atbilstošiem pienākumiem pat nacionālajiem parlamentāriešiem. Tātad mums ir uh, tas jānosaka, uh, varbūt, ka līgumā tas nav skaidri pateikts, bet uh, tas ir kā kontekstā ietverts. Tātad no vienas puses mums vajadzētu precīzāk uh, minēt šī pasākuma mērķi, tā mēs izvairītos no pārpratumiem, un tādējādi mēs skaidri dotu dalību valstu parlamentiem un Eiropas parlamentam e, tādu skaidru ieskatu, kāda būs šī sadarbība. Un mums vajadzētu arī uh, noteikt uh, Nacionālo parlamentāriešu un mūsu eh, tiesības šajā te sadarbībā. Es domāju, ka tādējādi varētu uzlabot šo ziņojumu. Visā citādi tas ir ļoti labs. Thank you. Paldies. Esmu pārliecināts, vai Eiropas parlaments var runāt par Nacionālo parlamentu pienākumiem, bet eh, vairāk mums ir runa par sadarbības iespējām, un astotajā punktā ir sniegt daži piemēri, kāda šī sadarbība varētu būt. Mautekungs, lūdzu. Ah, there we are. Sorry, new technology, not used. Atvainojiet, jaunas tehnoloģijas, neesam pieredzējuši pie tām. Es piekrītu pēdējiem runātājiem, priekšsēdētāji, eh, bet kaut kas šajā pie, Eh, šajā ziņojumā eh, iztrūkst, bet es nepiekrītu, kam kas tad īsti. Nekas šajā ziņojumā nav teikts par to, ka Eiropas Savienība atzīst pilnībā nacionālo valstu suverenitāti. Pat ne eh, runājot par ikdienas attiecībām. Ir bijušas divas vizītes uz Prāgu, ko ir veikuši pēdējo, divu, pēdējo pāris nedēļu laikā parlamentārieši, un abas vizītes ir eh, devušas iespēju eh, parlamentāriešiem izturēties tādā veidā, ko var nosaukt vienīgi par arogantu un aizskarošu attiecībās eh, nāciju konkrēto uz valsti. Viņi ir mēģinājuši uh, iebiedēt un draudēt Čehijas valdībai, kur šobrīd vada prezidentūru, un tas pat tika atkārtots pirmajās debatēs plenārsēdē, kad eh, prezidentūra bija stājusies eh, spēkā. Manuprāt, tas ir nožēlojami, ka šī eh, vieta, šis nams uzskata, ka tā ir kāds absolūtās tiesības pār suverēnām valstīm. Paldies, Dafkungs! Uh, well, good afternoon. Labdien! Runāju no uh, ēkas, jeb no šīs zāles britu stūra, bet, bet uh, tas, ko es teikšu, lielā mērā atšķirsies no maniem uh, tautiešiem, kas runāja pirms manis. Daži no mums uh, ir pavadījuši ilgu laiku un ieguldījuši liels pūles, eh, lai saņemtu informāciju no nacionālajiem parlamentiem un lai informētu šos te dalībvalstu parlamentus par to, kas eh, notiek Eiropas parlamentā. Protams, ka tas ir tikai normāli, ka zināma uh, spriedze pastāv starp uh, federālo un valstu parlamentu, un uh, mums ir jāskatās, kā ar to, kā pret to izturēties. Ne neprovocējot, neizraisot nekādas ekscesus un tās procedūras, ko mēs pamazām īstenojam, ieviešam gadu desmit laikā, sāk uh, efektīvi darboties. Man uh, tiešām ir prieks, ka Kosak ir uh, kļuvis par tādu politisku fórumu. Kādreiz tas tā gluži nebija. Un es domāju, ka Broka ziņojuma projekts eh, to tīri labi aptver. Otrajā pantā priekšsādātāji, manuprāt, eh, nevajadzētu pievienot atsauci uz šīm divreiz gadā notiekošajām tikšanās reizēm, kuras mēs eh, ieviesām pēc konstitucionālajām sarunām. Mums vienmēr būs eh, iespēja īstenot šādas īpašas sēdes starp politiskajām grupām Eiropas parlamentā un eh, nacionālajos parlamentos. Bet es domāju, to formalizēt vai regularizēt nav vajadzīgs. Tas eh, pārāk liels piedienu izdarītu uz mūsu darba kārtību. tam nevienmēr uh, būtu pamatojums, jo nebūtu pietiekam daudz uh, tēmu, ko apspriest. Uh, ja nav starpvaldību konferences, tad tiez vai uh, vajadzētu uh, Uh, šādā veidā darboties, drīzāk ir jāpievēršas sektorālajai komisiju sadarbībai nekā tādam uh, vispārīgam politiskam fórumam. Un visbeidzot, ārlietu komiteja sniegs mums uh, atzinumu drīzumā. Edrudaf, mēs to gaidām, jā, paldies. Un tomēr parlamentārie fórumi sākās ar šo pārdomu periodi par uh, līgumu par Eiropas nākotni, bet kopš tā laika ir bijuši dažādi svarīgi jautājumi, kā klimata pārmaiņas, Lisabonas stratēģija. Padomāsim uh, par to, vai uh, nākotnē tas būtu vajadzīgs. Kostas Patopulis lūdzu. Paldies, priekšsādātāji, pāris. Uh, vispārīgs un praktisks piezīmes, varbūt pat jautājumu Brokungam par ziņojumu. Vispārīgā piezīme ir par dalību valstu parlamentu un Eiropas parlamentu kompetencēm. Es domāju, ka no juridiskā uh, skatu punkta mēs visi varam būt viensprāts par to, ka nacionālajie parlamenti nav zaudējuši kompetences, proti, ka viņi nedarītu, ko viņi līdz šim būtu darījuši. Vienīgajā ziņā uh, viņi, vienīgā vieta, kur viņi ir zaudējuši kompetences, ir tas, ka viņiem vairs nav ekskluzīvā kompetence, tagad viņiem ir dalītās eh, kompetences, un ir arī jaunas kompetences arī nacionāliem parlamentiem attiecībā uz eh, sadarbību starp eh, Eiropas likumdošanu un nacionālo likumdošanu. Praktiski par sasto pāntu Elēnas Broks uzsver šo te uh, uh, ideju par specializēto komiteju priekšsēdētāju konferenci, bet kāpēc tikai par šiem diviem tematiem, ko viņš mīna - ārlietu komiteju un pilsoņu brīvību komiteju? Jo, piemēram, institucionālās lietas, uh, tādas komitejas ir visos mūsu parlamentos un arī šeit Eiropas parlamentā. Kāpēc uh, citas komitejas nevarētu šeit tikt minētas? Otrs jautājums ir par astoto pantu. Un, uh, par to, ko Severina kungs teica par pienākumiem, jeb saistībām, uzlikt viņiem kaut kādas saistības. Es uh, par to šābos, vai Eiropas parlaments var teikt dalībvalstu parlamentiem, jums ir uh, tāds un tā, tādi un tādi pienākumi. Mēs varētu teikt, ka uh, tā ir tāda ideja, par ko jums vajadzētu padomāt, un tas tiek darīts daudzos dalībvalstu parlamentos, nekas neaizliedz Eh, dalam valstu parlamentam, eh, izveidot kaut kādu grupu un eh, ielūgt Eiropas parlamenta deputātus. Un visbeidzot, man liekas, tā ir svarīga ideja, ko piemin Broka kungs 19. pāntā, ka ir nepieciešama sistemātiska pāraudzīšana pirms likumdošanas procesā. Tātad mēs sakām, ka sistemātiskāks dialogs, tas ir varbūt par nedaudz aptuvenu. Mums vajadzētu padomāt, kā to padarīt sistemātiskāk, un man ir dažas idejas par to. Paldies! Thank you, Richard Kovits. Paldies, nākošais Ričards Hovits. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji, arī es gribēju atbildēt uz to bezjēgu, ko sacīja tikko Alisterkungs. Es, ne, es nedomāju, ka viņš varētu pārliecināt daudzus šajā sēžzālē. Es domāju, ka es ceru, ka e, tā bija tikai iespēja izteikties arī apkārtējai pasaulē, jo mēs esam redzami internetā šobrīd. Es redzu, viņš pat nepalika, lai uzklausītu citus viedokļus, kā tikai pats savējo kaut gan ir pagājis varbūt tikai pusstunda, bet arī to jau mēs eh, arī sagaidām no Britu eiroskeptiķiem, kad viņi sacīja, ka Eiropas parlaments viņa prāt uzņemas un pārņem var no nacionālajiem parlamentiem. Protams, eh, tā gluži tas nav. Mēs esam domājuši tikai par to, ka mēs e, e, pieņem, uzņemamies tās pilnvaras, par kurām jau ir izlēmuši nacionālajie parlamenti ratificējot Lisabonas līgumu, ka tās tiek piešķirts Eiropas Savienībai, un šīs pilnvaras neīsteno ministru, parlam, e, ministru padome viena pati, bet tā, e, tas, tā tiek īstenota kopīgi ar vēlētajiem pārstāvjiem. Un, nac, šīs pilnvaras ir grozītas kopīgi. Tieši tāpat kā mēs esam domājuši par to, kā mēs varam labāk atbalstīt eh, viņa darbības, arī ministru padomē darbības, lai būtu iespējas šos darbus uzraudzīt. Tās tie ir divi aspekti parlamentārajai kontrolē un uzraudzībai, un šie principi viens otru papildina, tie nav pretrunā viens ar otru. Un mēģināt to uh, Eh, prezentēt kā varas sagrābšanu no nacionālajiem parlamentiem, ikvienam objektīvam, novērotēm vai analītiķam ir, protams, absolūta un pilnīga sagrozīšana. Es eh, vienkārši apzinos, ka šis eh, fakts tika E, tika pārraidīts internetu tiešraidē un to redzēja e, simtiem un tūkstošiem, es nezinu cik, paldies, jā, iespējams mūs skatās ļoti daudzi un es pateicos par šo skaidrojumu. Un ir arī svarīgi tas, e, ka Eiropas parlaments nepārņem pilnvars no nacionāliem parlamentiem, bet arī mēs pārņemam varu no izpildu varas, jo kādreiz tikai viņi nodarbojās ar likumdošanu, tagad viņi tiek eh, uzraudzīti gan koplēmu procedūrā, gan no nacionālā parlamenta puses. Nākošie runātāji ir eh, Jozefs Sajers, un pēc tam Elmārs eh, Broks atbildēs uz jautājumiem. Paldies, priekšsēdētāji. Tā, tā kā Enrika, Enrika Barok un Skrespo pie, pieminēja Jozefu Antālu, es kā Ungārs arī gribētu aicināt jūs visus nākamo nedēļu ceturtdien šajā zālē uz viņa pieminēšanas konferenci. Tiem, kuri nezin, viņš bija pirmais demokrātiski ievēlētais eh, premjerministrs, liels Eiropas demokrāts, un divas šīs lietas, kas ir ļoti saistītas ar viņa vārdu, ir Varšavas līguma, valst, eh, Varšavas līguma atlaišana un Višegrādas kooperācijas uzsākšana, kā arī Ungārijas un ja, citu bijušo komunistu bloka valstu integrēšana Eiropas Savienībā. Es gribu izteikties Broka ziņojuma sakarā par jautājumu kurš ir pieminēts astotajā punktā, kur norādīts, ka mēs sveicam iniciatīvas, kuras e, piešķir Eiropas e, e, parlamentāriešiem lielākas pilnvaras. Mēs varētu arī šeit E, runāt par Ungārijas parlamentu. Mēs es, esam iestājušies vēlāk Eiropas Savienībā, taču es gribu norādīt, ka mēs nacionālajos parlamentos mums ir tiesības runāt par ikvienu tematu, kas ir saistīts ar Eiropas jautājumiem. Nacionālajie parlamenti veido likumdošanas sarakstus, kurās e, tiek iesaistīt Eiropas integrācijas elementi, un šajos, šajā sakaros mēs, sakarā mēs varam uzstāties plenārsēdēs, tāpat arī mēs varam uzstāties komitejās, un it īpaši Eiropas integrācijas komitejā Nacionālajā parlamentā. Un tāpēc es gribētu stiprināt vēl šo tekstu, sakot, ka arī citos parlamentos šāda praksa tik tiešām pastāv, ka pēc atsevišķu jau esošu likumdošanu piemēru, jo, manuprāt, uh, šāds eh, piemērs tik tiešām ir, ir, ir, ir ļoti noderīgs un ļoti labs. Turklāt arī jānorāda, ka šāda prakse ir ne visai ierasta Eiropas Savienībā, un iespējams, ka šādu piemēru vēlētos izmantot citas valstis. Paldies, un pirms uzņem vārdu Elmārs Broks, es gribētu es, eh, eh, sveikt jūrī, deputātu jūrī Sveicam jūs mūsu komitejā. Have... Vispirms man likās, ka jūs esat no jūri komitejas, bet tas ir jūsu uzvārds. Elmār, lūdzu, tagad atbildi uz to, ko tu dzirdēji un, un, un ko tu pats esi sarakstījis. Priekšsētātāji, kungs, paldies. Es pateicos visiem kolēģiem un kolēģiem par komentāriem un ierosinājumiem, kurus varētu iekļaut. Uh, Vēlos pateikties kolēģim Dafam par uh, ārlietu komisijas sniegto atzinumu, jeb viedokli. Man nekāda būtiska iebilduma nav. Protams, ir jāskatās, kas no tā varētu tikt iekļaut ziņojumā un kas uh, tur varētu palikt. Es tikai domāju, ka mums ir jāpieturās pie tā, kas ir minēts, un tas ir arī minēts virsrakstā, Lisabonas līgums Tas ir līgums starp parlamentiem. Tas nozīmē izmaiņas būtisks izmaiņas gan parlamentiem, gan Eiropas parlamentam, gan valstu parlamentiem. Tas ir jāņem vērā. Un es domāju, tā arī, sabiedr arī sabiedrības apziņā tam ir liela nozīme. Un jautājumi par obligations jeb pienākumiem. Tas norāda uz veselu virkni iespējām. Ir tagad iespēja, kuras nacionālās valdības var ņemt vērā, bet mēs tās nevaram viņiem uzspiest. Iespējas ir pieaugušas, to apjoms ir pieaudzis. Un ne tikai subsidiaritātes un kontrolas principā, bet arī citos aspektos. Uh, piemēram, agrīnās informācijas sniegšanas jomā valstu parlamenti var tikt informēti no pirmās dienas par likumdošanas, jeb tiesību aktiem, kad tie tiek uzsākti. Kādā veidā tas var tikt uzņemt un kā, uz, uztverts un kā tas var tikt pieņemts kā saistošs process. Tas ir jautājums, par kuru jāris, jādiskutē. Piemēram, Vācijā eh, ir vairākas, vairāk punkti, kas ir mainīts, lai šo aspektu pastiprinātu. Tāpēc vajadzētu norādīt uz to, ja mēs īrijas parlamenta ziņojumu ņemam vērā, tas ir būtisks ziņojums. Un, manuprāt, šis ziņojums un šī argumentācija ir jāiekļauj, ja tas ir jāņem vērā dažādu iemeslu dēļ. Un tas, ko īri saka, attiec uz visiem lielākā vai mazākā vēr, mērā virkne parlamentu šajā virzienā jau var darboties, un mums ir jāietrošina viņu turpināt. Jautājumi, kas attiecas uz komiteju sanāksmēm un video konferencēm. Preģis, ka to varētu pastiprinātāk izmantot. Es nedomāju, ka die, darba kārtības noteikšana, tas varētu atvieglot, tas nozīmē katra parlamenta eh, tiesības, kat, parlamenti, ir parlamenti, kuros darba kārtību nosaka ministru kabinets. Tāpēc šāda uh, nolemšana. Es domāju, ka šajā jautājumā es būtu nedaudz piesardzīgs šādu punktu uzlikt kā pienākumu. Un ja mēs raugamies tālāk, ko sacīja kolēģis Mots par, suveren, par nacionālo valstu suverenitāti, ka tas nav iekļauts šajā dokumentā, man jāsaka, ka mums jāņem vērā, ka līgums, Nicas līgums, nacionālo valstu parlamentiem dod mazāk tiesības kā Lisabonas līgums. Eiropas kontekstā tas ir ļoti būtiski pastiprināts attiecībās nacionālajām valdībām. Suverenitātes princips un jautājumos attiecībā uz, piemēram, Eiropola jautājumiem un citiem kontrols pasākumiem. Es domāju, ka mums mēs nedrīkst noliegt patiesību. Domāju, ka šie fakti jau ir jāiekļauj un tie ir minami. Patopalas kungu vēlētos lūgt konkretizēt, ja precizēt par sistemātisko dialogu un izteikt savus priekšlikumus. Es domāju, ka šis, šie priekšlikumi, cik vien tie būs iespējami iekļaut, cik tos iespējams būs iekļaut, tie, tie, tas tiks darīts. Apvienotās parlamentārās sanāksmes. Es to varētu apsveikt tādā sarežģītā situācijā, kā viedokļa apmaiņas grēmiju, arī noteiktās fāzēs, noteiktos posmos, piemēram, jauns konvents, kas tiek sasaukts par kooperācijas jautājumiem starp valstu valdībām un parlamentu. Bet, ja tas kļūst par parlamentāru iestādījumu, uh, ka tas neradītu iespēju atrast labākos risinājumus. Un tāpēc es nedomāju, ka tam būtu jābūt pastāvīgai institūcijai, kā tika ieteikts. Ar tādām eh, sistēmām kā APEC Un neaizmirsīsim arī ciešāku sadarbību ar dažādām specializētajām komitejām. Un arī ties, ka tad, kad mēs runājam par parlamenta reformām, tad nevajadzētu aizmirst to, ka tie, kuri uzņemas parlamentāro darbu, tie ir atbildīgie par visu kopā, par visu izrādi. Äh, dass dieses auch wie die hier aufgetaucht ist, Äh, mit der Konferenz der Šī iemesla dēļ nevajag aizmirst to, cik, äh, cik svarīgi ir priekšsēdētāja konference. Ne jau priekšsēdētāja konference uz, äh, pieņem dažādos lēmumus. Citādi mums varētu rasties problēmas, jo dažādās komitejas. Es šeit domāju par to, ka priekšsēdētāja konference uh, Uh, un priekšsādātāji, uh, komiteja priekšsādātāji uh, konferences ir jā, jāinformē par pieņemtiem lēmumiem, un es arī uzskatu, ka šī informēšana ir jāveic vismaz vienreiz gadā visiem deputātiem, lai tas nenotiek parlamenta kaut kādās slēptās istabās, lai šāda te sadarbība uh, Uh, ja tā notiek, par to tiek arī informēts. Un es domāju, ka tā ir būtiska līguma sastāvdaļa. Tas ir ļoti būtiski, lai ar, katrs atsevišķs deputāts būtu svarīgs šajos pasākumos, un līdz ar to viņš var uzņemties atbildību, viņš var veikt savu darbu un tā tālāk. Uh, pamatojoties uz tiem priekšlikumiem, ko esmu saņēmis rakstiski, es sagatavojuši pāris dienās uh, tādu raktisku apkopojumu, tad šī uh, Jaunā teksta versija būs pieejama, lai var iesniegt grozījumus, un mēs varam ievērot mūsu termiņu grafiku. Paldies! Jā, vielen dank, Elmar Brok. Für... Paldies, Elmar Brok, par šo kopsavilkumu. Tas ir ļoti būtisks ziņojums attiecībā par sadarbību ar valstu valdībām un parlamentiem. Ja šie grozījumi tiks iekļauti jaunajā ziņojumā, Tas būs tātad 19. februārī, tam būtu jābūt gatavam šim dokumentam. Termiņš grozījumu iesniegšanai būtu 4. marts pulksten 12. Tātad 4. marts pulksten 12. Nākamais darba kārtības punkts šodien ir pārdomu grupa Horizont 2020-2030. Vēlos sirsnīgi sveikt Eh, šīs grupas priekšsēdētāju, mūsu ilgadīju kolēģi un Spānijas pārstāvu Markēs kungu. Esiet sirsnīgi sveicinās mūsu komitejas sēdē. Mēs esam ļoti priecīgi, ka esat šeit un ļoti vēlamies dzirdēt, kā darbojas šī grupa. Es priecājos, ka jūs jau parlamentā tādu kā uvertīru sniedzāt starp mums un jūsu grupu par šiem ļoti būtiskajiem jautājumiem, kurp dodas Eiropa, kādi ir tās eh, nākamie virzieni. Man prieks, ka arī Karlos Vestendorps ir šeit. Esiet sirsnīgi sveicināts. Ilgus gadus mēs esam darbojušies kopā šeit parlamentā. Es nerunāšu ilgi, mēs ar interesi vērojām, ko padome, kā padome ir izveidojuši šo darba grupu. Es sirsnīgi sveicu to, ka Eiropa neda, nedarbojas tikai no dienas uz dienu, bet ar šādas grupas palīdzību skatās arī nākotnē. Mēs redzam, kā amerikāņu prezidenti vienmēr attīsta tādas kā vīzijas, katrs savādā kā veidā, bet viņi tādējādi raugās nākotnē. Un Eiropas Savienība pēdējo desmit gadu laikā ir nedaudz baidījusies raudzīties nākotnē. Un nav īsti pavirzīsies uz priekšu, piemēram, līguma jautājumā. Tāpēc ir ļoti būtiski uh, un parlamentā ir liela interese par eh, šo darbu un līdzdalību šajā darbā. Mums ir dots arī uzdevums eh, virzīt diskusijas arī ar mūsu Eiropas Savienības pilsoņiem par iespējām, par to, kur sabiedrība var piedalīties Eiropas Savienības dažādos procesos. Tātad daudz cerības uh, tiek saistīts ar šo darbu grupu. Un Gonzales kungs, jums ir vārds. Paldies. Muchas gracias, eh, presidente. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie draugi parlamentārieši ir tiesa, kas pētīt un paredzēt nākotni ar kaut kādu precizitāti, ņemot vērā mūsu, mūsu virzības ātrumu, tas varētu novērst mūs ļoti dziļā e, melanholijā. Un runājot par Eiropu, 2020. 30. gadā perspektīvā ir gandrīz tikpat e, grūti, kā runāt par Spānijas pagātni, ir tikpat neparedzam kā mūsu pašu pagātne. Un Tagad, pirmkārt, es gribētu sacīt tā, kā man šķiet, ka vienkārši elementāri saprātīgi un piesardzīgi. Gribu sacīt vakar, pirmo reizi sanāca kopā debatēs eh, pārdomu grupa. Un eh, mēs runājam par pamatu, par, par kopīgu analīzi, kopīgu ietveru analīzi, eh, kādā attīstās un virzās Eiropas Savienība un pasaule. Un tomēr pirmais apsvērums E, ņemot vērā e, mūsu sarunu saturu, tās būs, e, tie būs personiski uzskati, tie nebūs pārdomu grupas atzinumi. Es negribētu 12 cilvēku, cilvēku grupai uh, 12 cilvēku grupai pierakstīt un uzdot kaut ko, ko mēs vēl neesam pat līdz galam apsprieduši. Mēs esam sākuši runāt par savu darba grupu, par prioritātēm, par saturu, un mēs esam veikuši pirmās pārdomas darbā grupā par pašreizējo situāciju un par tiem elementiem, kas varētu veidot pārdomas par šo nākotni. Varētu gadīties tā, ka grupa vēlas vai grupa nolemj analizēt stratēģiskos mērķus attiecībā uz šo, šo ah, perspektīvu, kas būtu proaktīvā stratēģija. Tā nebūtu tāda, eh, tāda stratēģija, kas aizvirzās defensīvās pozīcijās. Ko mēs varam sacīt domājot par nākotni un, un rīkoties, kā mēs varam palīdzēt to konfigurēt, protams, arī paredzot eh, zinā, zināmu nejaušības, neparedzamības pakāpi un ko mēs varam Eh, sacīt par tādu tematu, kā Eiropas Savienība gūst aizvien lielāku svāru savu līdzpilsoņu, savu pilsoņu acīs, vai notiek pilnīgi pretējais Eiropa zaudē savu relatīvo nozīmi e, pilsoņu acīs, un kā šo nozīmi tā gūst attiecībā uz pārējo pasauli, kādas ir tās attiecības ar pārējo pasauli. Taču sāksim ar e, Eiropu padomes rezolūciju eh, Lisbo, Lisabonā aptuveni pirms gada un dažiem mēnešiem. Es atvainojos. Eh, jā, tas bija Lisabonā, runātājs turpina. Tas notika nākamajā dienā pēc Lisabonas līguma parakstīšanas, kad Brisele ieradās uh, Lisabonas delegāciju, un toreiz tika norādīts padomē, ka institucionālās problēmas ir atrisinātas ar, par lielu apmierinājumu un gandarījumu visam, it, it visiem, kas skatīja līguma sakara. Un at, atrisinātas institucionālas, instrumentālas problēmas, lai Eiropa varētu darboties savā paš, eh, pašreizējā konfigurācijā ar paplašināšanos. Un kopš tā laika uh, līdz 12 biedru ievēlēšanai, jo gribu atgādināt, ka sākotnēji tika izvēlēti e, trīs priekšsēdētāji, divi vicepriekšsēdētāji, un pēc tam trīs priekšsēdētāji, no, no kuriem deviņi vicepriekšsēdētāji, un tad deviņi e, tika ievēlēti pēdējā samitā Francijas prezidentūras laikā, ir pagājis jau gads. Un es to visu saku, lai uzsāktu un debates, e, tu, parādītu šīs debates pašreizējā kontekstā. Un es gribu parādīt, kas tad ir noticis kopš tā brīža, kad tika pieņemts lēmums. Uh, Eh, veidot šo pārdomju grupu strateģiskajām perspektīvām 2020. un 30. gadam. Man tomēr šķiet prātīgāk un piesardzīgāk runāt par 20. nevis par 30. gadu savādāk. Iespējams, ka mums eh, rietumniekiem būs jārunā īsākā termiņā. 30, 2030. vairāk būtu piemērots ķīniešiem. Un eh, Mēs esam kopš tā laika nonākuši institucionālā krīzē, kas ko, iesākumā ko izraisīja Lisabonas eh, līguma noraidīšana ar īrijas balsojumu pret šo līgumu. Un jau toreiz eh, straujiem soļiem tuvojās finanšu krīze, taču vēl aizvien nebija apziņas Eiropas Savienībā par to, ka šī finanšu krīze, ka jau uh, sāk pievēr, pievērst savu uzmanību sāk ar, ar uh, augsta riska kredītu krīzi jau Savienotajās valstīs. Un 2007. gada novembrī tika tīri domāts, ka tā ir vienkārši amerikāņu problēma un nekādā ziņā neskar Eiropu. Visi to nedomāja. Taču ir uh, jānorāda, ka politisko amatpersonu augšas domāju, ka krīze Eiropu neietekmē vai to neietekmēs, vai nu vismaz to neietekmēs tik lielā mērā, kā tā to ir ietekmējusi. Un tāpēc netika domāts, ieskaitot arī mēnešus pēc tam, es pat varētu teikt, kā līdz, līdz pat vasaras beigām, pagājušās vasaras beigām, netika domāts par to, ka finanšu sistēmas krīze uh, E, būtu, am, e, būtu sistēmas krīze. Un sistēmas krīzes ir ārkārtīgi, ārkārtīgi nozīmīgas, jo e, sistēmas krīze ietekmē visu sistēmu, taču alternatīvas sistēmas, ar ko šo sistēmu nomainīt, nav. Uh, Tātad tas ir otrais eh, pārdomu elements. Pirmkārt, institucionāla krīze, otrkārt, finanšu krīze, kas padarīja situāciju ārkārtīgi grūtu, pat, pat, pat postošu. Mēs esam zaudējuši 25% no pasaules bruto, eh, ko, eh, bruto koprodukta. Šī krīze ietekmē pilnīgi visu planētu un pakāpeniski pasaules reģioni pieņēma to, ka krīze uz šiem reģioniem attiecas, un pēc, tā, pēc Amerikas Eiropā, Latīņa Amerika, Āzija, e, tādējādi krīze ir sistēmiska. Trešais elements, kas mums ir jāņem vērā, ir e, tas, ka papildus institucionālai krīzei un finanšu sistēmas krīzei, kura ietekmē ļoti lielā mērā reālo ekonomiku, produktu, ražošanas ekonomiku, kas ir saskārusies ar pasaules līmeņa recesiju, pat, pat, pat ja ne depresiju. Es ceru, ka depresiju, no depresijas mēs varēsim e, izvairīties ar koordinē, e, koordinējošām darbībām, taču trešais pārdomu elements tad, kad tika veidots mandāts, tiek, tad, tad, kad tas tiek veidots, Eh, kā teiktu priekšsēdētājs, Eiropieši ir pilnīgi skaidrs, ka tas eh, neatiec šoreiz uz darba grupu, tam nav jātiec uz darba grupu, un skata tikai to, kas tam ir jāskata. Eh, mēs savā, šoreiz mēs savā grupā neskatījām in, in, in, inans, finanšu vai institucionālus jautājumus. Un E, tā nu ar šo mandātu ir situācija tāda, ka pirms mēs uzsākām pārdomu grupas darbu, e, nevarēja, nevarēja nekas ātrāk notikt, jo nebija pat minimāla, minimāla budžeta. Un, runājot pār pašreizējo situ, e, situāciju, finanšu krīzē, ekono, finan, institucionālā krīze, mums ir vēl viena krīze, kas ir saistīta ar drošību, ar starp, kas attiecas uz starptautisko noziedzību, uz terorismu, un draudi kļūst aizvien redzamāki, taču periodu laikā, šī perioda laikā, kad mums ir bijusi krīze, e, Gruzijā, krīze ar Krieviju, kas arī ir saistīta ar drošību zināmā mērā Eiropā, un vēlāk pēdējo nedēļu laikā notika krīze tuvajos austrumos, vai raugoties no Amerikas perspektīvas vidējos austrumos, ar tādu apjomu, tādu mērogu, E, kā bija grūti izvērtēt, kādas varētu būt sekas. Sekas Eiropas Savienībai skaidrs, ka Eiropas, e, pa, e, pa, Eiropai būs jāuzņemās liela daļa no, no rekonstrukcijas izmaksām, tieši tāpat kā liela daļa būs jāuzņemas vispār starptautiskajai sabiedrībai. Un, un tomēr ir vēl viens elements mums ir divi aspekti, kurus mēs varētu nodēvēt par, par problēmām, kas saistāmas ar enerģiju. Vēlreiz mēs saskaramies ar enerģijas piegādes drošības garantijām, gāzes piegādes drošības gar, garīdija, garantijām, taču mēs atcerēsimies padomju gerontokrātiju, lai gan bija, lai gan bija ļoti grūti ar viņiem strādāt, bet tomēr viņi bija paredzāmi. Eh, taču jau pašreizējo es varētu kvalificēt par relatīvi neparedzamu. Un it īpaši runājot par gāzi un ņemot vērā to, kas cik, cik, cik, cik dzīvei svarīgs ir šis jautājums, vairs tas nebūtu uzskatāms par neko banālu, bet tiešām bažas izraisošu. Un enerģētiskā krīze radās eh, brīdī, kad varēja būt relatīvs miers, jo naftas cenas ir notkritušas par trešo daļu no tās vērtības, kādu bija sasniegušas vasarā. Un mani savukārt, eh, man radas, rada bažas nākamās sekas, vai atkal eh, Eiropai būs jāpārskatas atsevišķi e, sasniegti, sasniegti, sasniegti mērķi, slavenajos 3x20 mērķos, un ja, ja nafta būs, būs, būs, paliks tikpat lēta, cik tā ir recesijas laikā, cerams, ka tas neilgs pārāk ilgi, tad varētu eh, būt zināms vilinājums atsacīties jau no dažiem sasniegtajiem mērķiem, kas ir kļuvuši par mērķiem enerģijas, stratēģijas un cīņas pret sasilšanu ziņā. Un varbūt mums ir jādomā tikai par to, jādomā arī par to, ka kādā veidā mēs šos jautājumus skatāmies šobrīd, un, protams, ka arī mēs darba grupā daudz runājām pirmajā E, pirmajā sanāksmē, ka lai domātu par 2020. gada, e, gada mērķi, kā mēs šo nākotnes, nākotnes, nākotnes apvārsni un perspektīvu skatī, skatīsim. Jo e, globālajā, globālajā ekonomikā šī krīze ir bezprecedenta. Mēs Mēs vēl nezinām, vai. Mēs vēl nezinām, cik tālu tad ies pārsteigumi dažādās, dažādos investīciju fondos un daudzos finanšu instrumentos, kas ļoti vieglu roku pēdējo desmit gadu laikā tika izgudroti. Un tāpēc mums ir jādomā par jaunu scenāriju, pilnīgi atšķirīgu un Par šo jauno scenāriju tā sakarā ir jānosprauž vidēji un ilga termiņa mērķi Eiropas Savienībai un e, jāapzinās, kur tad ir e, šaurie e, pudeles kakli, lai mēs varētu saprātīgi problēmu risināt. Decembra sanāksmē un vakardienas sanāksmē es piedāvāju tādas eh, um, vairākas prioritātes kā, pri, kā priekšsēdētājs, eh, kurām tika pievienotas citas. Pirmā prioritāte, manuprāt, no mana viedokļa raugoties, atkārtoju vēlreiz, ir Eiropas Savienības ekonomiskais un sociālās kohēzijas modelis. Kā kā tā eh, turpināt dzīvot 21. gadsimtā pāranalizēt un no jauna pārskatīt Lisabonas eh, darba kārtību, kā veidot eh, globālo ekonomiku, lai nenotiktu atgriešanās pie protekcionismu kā krīzes sekas, kā mēs varam rieģēt, kā mēs varam ar savu ekonomiku sniegt pievienoto vērtību un kā mēs atkal varam lemt par izkļūšanu no burtā loka un Tieši tāpat kā Rietuma Eiropa attīstījās pēc, pēc otrā pasaules kara, kā atgūt ekonomiskās globalizācijas apstākļos un atvērts ekonomikas apstākļos, kā uh, aizstāvēt modeli, kas ir gan konkurētspējas, gan sociālās kohēzijas modeli, kurus nevar nodalīt un nevar runāt par Eiropas ekonomikas konkurētspēju, no otras puses eh, nevar nodalīt šos, šos jautājumus eh, no, no eh, sociālās kohēzijas, ja nav pievienotās vērtības, ja mēs šos jautājumus mēs nevaram nodalīt. Un tas būtu pats pirmais jautājums. Ka, kuru mēs esam jau apsprieduši grupā. E, konkurē, e, konkurētspēja, kas jautājums, kas ir skatīts Lisabonas darba kārtībā, un deviņus gadus vēlāk mums ir jāsaka, ka sasniegumi nav e, apmierinoši nevienam Eiropā, un kā mēs skatām šo sociālās kohēzijas jautājumu gan no iekšējās kritikas viedokļa, Eh, iedzīvotāju piramīda, e, Eiropas demogrāfija, izmaiņas, kas ir notikušas, sociālā kohēzija un viss, kas ir, viss process, kas notiek pēdējo 40 gadu laikā. Eiropas demogrāfija, ņemot vērā imigrāciju citus faktorus, kādi ir vēl e, citi elementi, gan iekšēji, gan ārēji visā šajā struktūrā, lai mēs varētu labāk pie, pievienot, pievienot, piemēroties jaunajai realitātei. Otrais bloks, kas ir divu bloku jautājums, ļoti nozīmīgi jaut, bloku jautājums, izaugsmes ekonomikas modelis, kā veidot atvērtu uh, ekonomiku, otrais bloks enerģētika un globālā sasilšana, es domāju, ka Eiropas mērķi. Pat ja mēs to uh, Eh, sam, eh, sam, samazinātu līdz trim vis, vislabāk zināmajiem 3,20, 20% eh, līdz, līdz, līdz samazinājums līdz 2020. gadam, lai mēs varētu samazināt fosīlo enerģiju izmantošanu un, un lai mēs varētu, es pat gribētu teikt, īstenot patiesu revolūciju enerģijas avotu un diver, diversificēšanas izmantošanā, lai to varētu reducēt. Es to nodēvētu par enerģētisko revolūciju. Un tas piedāvātu lielisku iespēju virzīt šo jautājumu uz priekšu, lai mēs jau redzētu, un apzinātos, kā to atbalstā, atbalsta arī Amerikas jaunā Obamas administrācija. Tādējādi mums būtu, būtu jau strateģiskais sabiedrotais. Otrā, eh, tā bija otrā prioritāšu pakete, un trešā prioritāšu pakete, kas iekļauta mandātā, ir, ko Eiropai nozīmē migrācijas plūsmas gan no tās perspektīvas, kāda, e, kas uzskatā migrācijas plūsmas kā problēmu, gan tie, kuri uzskata šo migrācijas plūsmu kā nepieciešamību Eiropai. Šeit ir jautājums saistāms arī par demogra ar demogrāfiju Eiropā. Uh, uzskatīt migrāciju par problēmu vai, vai, vai nepieciešamību, šeit ir nepieciešams risinājums, taču visi, visi to apzinās, taču tomēr ļoti piesardzīgi e, spo, e, e, veic visus Zoļus nevar būt 12, 15 vai vairāk imigrācijas politiku un kopīgā, kopīgā iekšpolitika un ārpolitika. Mums ir jā, jāveido kopīga politika un pēc tam vietējā līmenī jārisina jautājumi par migrācijas plūsmu, iesaistīšanu un integrēšanu. Vismaz, eh, vismaz eh, Schengenas zonā. Vēl viena problēma ir šeit un tā eh, jārunā par drošības problēmu, klasiskie temati citi e, organizētā noziedzība, te, terorisma draudi, bet vēl ir arī citi draudi. Ir atsevišķas valstis netālu no Eiropas robežām, e, lūzuma zonas, e, tās var nosaukt Kaukāzā neatrisinātas problēmas Kaukāzā, tuvajos un vidējos austrumos un Eiropā Mēs apzināmies to, kas notiek šajos reģionos. Tādējādi mums drošības eh, problēmas mums būtu jāskata 2020. gada strateģiskajā kontekstā. Iedomājieties, kas notiktu, ja 2014. gadā, tad, kad uh, izbeidzas līgums eh, starp Krieviju un Ukrainu par ostu izmantošanu. Kas eh, notiek tālāk? Mēs varam iedomāties, eh, ka, eh, kā turpina, varam iedomāties Krieviju bez, bez šādas pieejas Melnajai jūrai, atkal ir jautājums zīmes, un kā tālāk attīstās notikumi. Vai Eiropas Savienība ir nepieciešama? Jā, ir nepieciešama kopīga drošības un ārpolitika. politika lai varētu ietekmēt tās nozīmes starptautiskajā līmenī, un mums pie šī ārējā fakt, faktora ārējās dimensijas ir jādomā, kā mēs varam izmantot šobrīd jauno situāciju, kas ir izveidojusies ar jauno Amerikas administrāciju, jo tas nozīmē izmaiņas. Kopš 95. gada nav atjaunots Ziemeļa Atlantijas strateģiskais nolīgums. Tik daudzas lietas ir notikušas kopš 95. gada un vajadzētu šo nolīgumu pārskatīt, jo mēs saskaramies ar jaunu situāciju. Un mums šeit ir divi pamat aspekti. Savienotās valstis, domāju, ka uh, apzinās un arī jauna administrācija, ka būs pirmā pasaules lielvara, taču Eh, vienpusīgi un vieni paši pieņemot lēmumus eh, nevar strādāt efektīvi ne lai risinātu globālo finanšu krīzi, ne lai risinātu globālo drošības krīzi, ne lai risinātu eh, enerģētiskos izaicinājumus un jautājumus, kas ir saistīti ar globālo sasilšanu. Tādējādi savienotās valstis vienas pašas to nespēja risināt, un ja Eiropa apzinās, ka bez savienotajām valstīm mēs nespējam atrisināt šos jautājumus, eh, risināt šīs problēmas, tad mums vismaz ir jau telpa sadarbībai drošības jomā, enerģētikas jomā, finanšu sistēmas uzlabošanas jomā, kas būtu lieliski iespēja, lieliski izdevība Eiropai. Un šeit mēs sajaucam kopā tuvā, eh, jau, jau eh, vistuvāko termiņu ar esošos, eh, esošo periodu, kurā mēs tos sasaistām kopā un varam risināt kopīgi. Un tas nozīmē, ka veidot antikrīzes politiku un īstenot to, lai mēs varētu to īstenot atkarībā no tā, kā mēs gūsim panākumus, Tas būs atkarīgs no mūsu pasākumiem vidējā un ilgā termiņā. Un, protams, cenu, naftas cenu krišanās attiecībā uz mērķiem, kāda Eiropas Savienībā bija nosprausta, tiem būs liela ietekme. Un šī stratēģija būs saist, eh, stratēģija tas ļoti skars. Es esmu pārliecināts, ka ja ekonomika augšana sāksies, tad arī naftas cenas kāps, un tad mēs būsim tādā situācijā. Tāpēc ir jāizsaka kādi priekšlikumi, un šajā grupā tā ir tomēr tikai informācija. Bet ir jāpārdomā par Eiropas Savienības identitāti, par eiropisko identitāti un vērtībām, arī par to, kā uh, Eiropas robežas izskatīsies, kā tām būtu jāizskatās. Es parasti saku Eiropas Savienība, drīzāk Savienība nekā Eiropa. Kad es saku Eiropa, tas, tad es jūtos drīzāk nedroši. Tāpēc Eiropas Savienība. Man tas nozīmē visus, kas vēlas līdzdarboties šajā kopīgajā projektā kuri arī var līdzdarboties, jo viņi izpilda visus priekšnosacījumus un nosacījumus. Patreiz es domāju, ka daudz kas ir neskaidrs un nedrošs, kad mēs runājam par vērtībām, par identitāti, īpaši ņemot vērā krīzes situāciju. Ir arī vēl kādi jautājumi, ko parlamentu un institūcijas vienmēr risina, proti kādas attiecības ir starp Eiropas Savienību un tās pilsoņiem. Kur ir komunikācijas kanāli, kā tie veidojas? Kas iziet ārpus elites aprindām tā, lai pilsoņi justos uh, saistīti ar Eiropas Savienību? cik Eiropas Savienības pilsoņi jūtas iesaistīti, piemēram, Eiropas Savienības parlamenta vēlēšanās vai gaidot šīs vēlēšanas. Mēs visi domājam, ka šī līdzdalība nemaz nebūs tik milzīga. Esmu pārliecināts eh, Eiropas Savienības pilsons un es ticu Eiropai. Uh, Un es ticu, ka īpaši šajā kritiskajā periodā, kas ir pasaulē, Eiropas Savienība būs kā tāda īpaša vieta, un es kā kristietis neesmu pārliecināts, ka tā būs tieši debesu valstība zemes virsū, un tomēr, manuprāt, tā ir tiešām debesu dāvana. Un tikai tad, ja mēs redzam Eiropu tādā veidā, tad tam būs arī nozīme. Tāpēc es esmu nobažījies, ka Eiropas Savienības pilsoņi ir novērsušies no šī kopīgā projekta. Un tas tiešām man rada bažas. Un vēl jau vairāk esmu nobažījies, ka daudzi ir nonākuši šādā saspīlējumā, jo arī viņi ir tādā, pārstāv šādu nostāju, tāpēc darba grupai un ir jāstrādā ar šīm prioritātēm, kuras es jau minēju. Jā, protams, tie, kas ļoti piepūlās, bieži vien piedzīvos sakāvi, jeb grūtības. Ir labi ziņojumi un tiešām veiksmīgi ziņojumi, kurus sagatavojuši parlaments komitejas, dažādas specializētās grupas par jautājumiem, kurus es jau minēju. Tāpēc es novēlu, ja vēlos, ka šis noslēguma ziņojums būtu īss, 25 lapušu apmērā, lai tas būtu saprotams, lai daudz to varētu izlasīt. Lai netiktu izmantoti apzīmējumi, kurus mēs domājam, ka cilvēki saprot, bet tiešām viņi, bet patiesībā viņi tos nesaprot. Tātad 25-30 lapus kā maksimums. Varbūt vēl kādus papildus ierosinājumus izteikt, iekļaut, bet vairāk nē. Tas ir mūsu mērķis. Būtu ļoti labi, ja kopā ar Eiropas parlamentu mēs varētu palikt nepārtrauktā dialogā Un ja mēs tādā veidā varēsim uzrunāt pilsoņus, tad mēs, mums kā eh, pārdomu grupai nav iespējas arī nekādi līdzekļi runāt tiešā veidā ar pilsoņiem, bet Eiropas parlaments varbūt to varētu, piemēram, kā konventā, tas bija vērojams. Tas tātad parlaments varētu uzsākt šo interaktīvo dialogu ar Eiropas Savienības pilsoņiem. Man jāatvainojas, ka, un ka man jāsaka, ka es nerunāju uh, pārdomu grupas vārdā, un tomēr esmu nobažījies, ka Eiropas Savienība atrodas kritiskā situācijā. No otras puses domāju, ka tikai tad, ja mēs kopā ar Eiropas Savienības, um, ar Eiropas Savienību pārvarēsim šo krīzi, ka tikai tad mēs varēsim uh, parādīt šo nozīmību Eiropas Savienības pilsoņiem un pasaulē. Es domāju, ka Eiropas Savienības nozīme kļūs arvien spēcīgāka no dienas uz dienu. Paldies! Ja, Dank, Filipe Gonzales. Paldies Gonzales kungam par šo ideju atspoguļojumu. Mēs labprāt pieņemtu jūsu uzaicinājumu turpināt šo dialogu un veicināt to arī sadarbībā ar pilsoņiem. Jūs sacījāt, ka sākumā bija diezgan skeptisks noskaņojums, vai šāds vaizmen um, grēmijas būtu labākais paņēmiens pēc tam, kad bija konventi, kur visi parlamenti un arī sabiedrības pārstāvji iesaistīti. Un tomēr tas, ko mēs tikko dzirdējām, pārliecina mūs, ka šādas, šāda pārdomu grupa ir vairāk kā nepieciešama. Es piekrītu arī tam un arī ceru, ka tad, ja ziņojums 2000, par 2010. gadu, tātad nākamajā gadā, tiks izdots, ka tas nenonāks atvilknēs vai kaut kur arhīvā, bet ka tas radīs dinamiku, dinamisku attīstību, jo uh, diskusijas par nākotni nav nepieciešams tikai viena gada ietvaros, bet tiešām ilgstoši un nepieciešams platformas un pārdomāt par metodēm, kā tas ir īstenojams. Un politiskajā arēnā tāpat arī tas ir jādiskutē ar sabiedrību. Grupai būtu jābūt kā pravietim, tātad 2020. 2030. gads, un tas nebūtu nav viegls uzdevums no otras puses. Uh, ir dažādas, um, dažādi citas tendences, kuras ir jāņem vērā. Un jau tik uzdots jautājums, kā jūs varēsiet uh, šī apļa kvadratūru noteikt un aprakstīt bez institūcijām, bez finansēm un bez, nerunājot par akī, par uh, tiesību aktiem. Mēs nevēlamies uzturēt kādas akadēmiska līmeņa debatas, piemēram, kā universitātēs un tam līdzīgi, bet tiešām saprast, ko tas nozīmē Eiropas Savienībai, ko tas praktiski nozīmē mūsu tālākajai attīstībai. Ir pieteikušies vairāki runātāji. Tas nozīmē, ka es došu vārdu, bet lūdzu pieturties pie laika, kas ir nevairāk kā trīs minūtes. Šanluk Tehan, lūdzu. Oh, pardon. Eigentlich war es Inigo Mendes de Vigo, aber er lässt schon. Luc Tehan, lūdzu. Ça va? Uh, Dank u wel, meneer de voorzitter. En ik ben heel blij. Paldies, priekšsādātāji. Man ir liels prieks, ka mans agrākais kolēģis un draugs šodien arī šeit ir klāt un ka viņš ir uzņēmies uh, atbildību, par kuru viņš runāja. Es ļoti ar lielu prieku viņu uzklausīju, viņš parādīja ne tikai galvenās vadlīnijas, svarīgi būs to arī īstenot. Pasākumos, ko Eiropas Savienība var arī praktiski izmantot, un par to mans piezīmes. Pirmkārt, es uzskatu, ka laiks starp darba grupas izveidi un šodienu patiesībā ir e, bijis e, par labu šai grupai. Krīze e, radīja apziņu, kādas problēmas rada globalizācija, kāds ietekmē iedzīvotāju dzīvi un kādu lomu Eiropa var spēlēt. Un šeit šī apziņa ir stiprinājusies līdz ar šo krīzi. Uh, krīze ir kļuvusi par iespēju no vienas puses, bet uh, arī, protams, izaicinājums. Mums ir ātri jārod atbilde, un, uh, manuprāt, šis te 2010. gads ir pozitīva perspektīva. Tagad ir šāda kopīga apziņa, ka kaut kas ir jādara, bet ir risks, ka tas var uh, noplakt atkal. Mums ir jāizmanto šis te impuls, šī kritiskā masa. Kā Filipe atspoguļoja šīs problēmas, manuprāt, tas ir pareizi. Domāsim par finanšu krīzi, par migrācijas plūsmām, par drošību un tā tālāk, enerģētiku. Pilsoņiem ir sajūta, ka šī krīze uh, ir pārāk liels uzdevums dalībvalstīm vienām pašām. Mums ir jāskatās, eh, ka Lisabona ir vajadzīga. Un nobeigumā Filips teica kaut ko, kas, manuprāt, arī ir pilnīgi pareizi. Pilsonim eh, nav īsti tāda sajūta, ka viņš ir Eiropas pilsonis. Viņš joprojām jūtas kā savas valsts pilsonis, un mēs eh, nevaram viņam to tā skaidri parādīt, ka ja viņš vēlas atrast savu vietu uh, šajā globalizētajā pasaulē, tad tas ir kā Eiropas pārstāvim tikai iespējams. Šeit uh, es domāju par pēdējiem 50 uh, gadiem pagājušajā gadsimtā Eiropa ir um, bija kādreiz tāda emocionāla saikne ar pilsoņiem, bija tāds entuziasms, bet tagad pilsoņi, arī jaunieši Eiropā to pieņem kā faktu, bet ne kā tādu, kas būs noteicošais viņu nākotnē, jo pilsoņiem ir iespējas, ka globalizācija drīzāk ir drauds un Eiropa ir daļa no globalizācijas. Un uh, Viņiem šķiet, ka tā ir daļa no problēmas un nevis daļa no risinājuma, un es domāju, ka tas ir tas lielais eh, izaicinājums mūsdienu politiķiem. Pārdomu grupa var formulēt šo problēmu kopumu un tādējādi spēlēt savu lomu. Un visbeidzot, vēl pāris piezīmes. Eh, svarīgi būtu, lai šī grupa eh, konsultētos ar sabiedrību un uztvērtu tās reakcijas. Parlaments arī šeit ir svarīgs, jo konvents parādīja, ka ja ir tāds plašs aptvērums un ja ļauj piesoņiem piedarīties, tad tas dod tādu pievienoto vērtību. Šo pieredzi vajadzētu izmantot un vajadzētu ļaut pilsoņiem iesaistīties. Un visbeidzot, eh, arī no konventa pieredzes eh, raugoties, manuprāt, eh, grupas ziņojumam galu galā vajadzētu ietvert arī tādus priekšlikumus, kā tālāk rīkoties. Tas bija konventā ļoti veiksmīgi, ka eh, tas iesniedza līgumu kā priekšlikumu, ko nevarēja vienkārši pastumt malā. Bija jāstrādā tālāk, balstoties uz šo dokumentu. Uh, Kaut gan, protams, tagad šis process ir ievilcies, bet uh, līgums ir saglabājies, un tāpēc es domāju, ka jābūt konkrētiem priekšlikumiem, kurus pēc tam var uh, īstenot, jo pretējā gadījumā tas paliks tikai ziņojums uz papīra un uh, nekas konkrēts. Paldies! Dehāna kungs, viņš bija premjerministrs, tāpēc viņam deva vairāk laiku, bet pāriem būs trīs minūtes. Devīgo kungs, lūdzu. Paldies. E, tautas partijas vārdā gribu sveikt Gonzales kungu, esmu gandrīz, ka esat šeit, un gribam sveikt e, šīs pirmās uzstāšanās e, sakarā. Ļoti nozīmīgi bija atsauce uz jaunajām attiecībām ar, un jaunu administrāciju savienoties valstīs. Ja ir nozīmīgi brīži dzīvē, tad šis ir viens no tiem, un es gribētu dzirdēt jūsu viedokli par to, vai šīs jaun, jaunās attiecības ieskar arī drošības un aizsardzības jautājumus jo mēs, mums visiem būs jāapmaksā rekonstrukcijas atjaušanas darba abās pusēs, un, protams, mums ir jāvirzās uz priekšu arī attīstot tālāk institucionāls attiecības. Mums jādomā par to, kā Eiropa būs kā drošības un aizsardzības sistēma, un mums arī ir jādomā. Uh, Eh, par eh, jautājumiem, kas ir svarīgi tik ļoti Eiropai. Tālāk runājot par klimatu pārmaiņām, es gribētu, es domāju, ka šis ir temats, kas ļoti daudz, daudzās dalībvalstīs ir tabū temats. Es negribētu, lai, tā, eh, lai tas tā paliktu. Es domāju, ka mums ir jāatbrīvojas no dažādiem tabū, un šis temats ir jāskata ar nepieciešamo uzmanību visā Eiropā, lai mēs apzinātos visbeidzot, ka Eiropa ir atkarīga no daudziem, daudzām citām valstīm, kas nevienmēr ir tieši tādi tādiem eh, pašiem ideāliem un vērtībām. Eh, divi komentāri. Runājot par identitāti, es domāju, ka eh, mums nevajadzētu pārāk varbūt bīties no tā, ka mēs, mēs varam to zaudēt. Tomēr, kam nav nekā, tam, tam nav nekā. Es par šo jautājumu esmu ļoti daudz domājis. Un, un Mēs esam mēģinājuši iekļaut kristiānisma jēdzienu Lisabonas līguma preambulā un e, konstitūcijas e, preambulā, un tas e, mēs zinām, ka tas ne visus apmierina. Un es vēlreiz gribu jums pateikties par uzstāšanos un novēlēt veiksim turpmākajā darbā. Paldies! Lava Sūrkungs, lūdzu. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pievienoties iepriekšējiem runātājiem, lai izpaustu ārkārtīgo prieku, kāds mums ir tikties ar eh, fe, prezidentu Felipe Gonzālesu un izpaust, eh, izpaust eh, savu gandarījumu par viņa proeiropeiskajiem Eiropisko uzstāšanos. Es mēģināšu iekļauties savās trīs minūtēs, lai palīdzētu jūs darbā. Pirmkārt, mani pirmoreiz ievērēja pirms 20 gadiem Eiropas parlamentā, un man vajadzēja 19 gadus, lai saprastu, ka Eiropas likumi, par kuriem mēs nobalsojam, e, pilsoņu interesēs netiek ievēroti. Kopienas tiesības uzņēmuma tiesības, lielais tirgus, tas viss e, darbojas likumi, e, kas ir paredzēti iedzīvotājiem, savstarpēja diploma atzīšana, iespēja e, saņemt veselības izdevumus e, citā valstī, uzturēšanās tiesības, civilu tiesību jautājumi, jauktās laulības, apmešanās brīvība. Mēs pieņemam tekstus, tie netiek īstenoti. Pēc Francijas eh, prezidentūras eh, pieprasījuma es sagatavoju tekstu attiecībā uz Eiropas pilsoņu uh, tiesību problēmām, un, manuprāt, tā ir pilnīgi jauna dimensija, ko mēs varam šodien piedāvāt Eiropas veidošanai, un tas ir veids, kā mēs varētu tuvināt tu, pilsoņus Eiropas Savienībai. Otrkārt, vēstures pasniegšana. Mēs esam Eiropas 27 valstīs Eh, mēs mēģinām mācīt Eiropas vēsturi, taču savās skolās mēs veidojam rītdienas nacionālistu, jo ikvienam ir tuva sava valsts, katrā reģionā. Mēs turpinām mācīt bērniem, ka viņu valsts vai reģiona vēsture ir, eh, ir, ir, ir slavena un lieliska, un kas būtu vēl lieliskāka, ja kaimiņu valstis vai reģioni nebūtu mēģinājuši karot ar mūsu reģioniem vai valstīm. Un es domāju, ka ir, eh, ir pienācis laiks ņemt vērā vēstures pasniegšanas problēmas. Trešais jautājums. Vai trešais priekšlikums, citiem vārdiem sakot, eiro, ja vienotā valūta. Eh, tas ir lielis, lielisks panākums, un mēs esam nonākuši brīdī, kad ir jāuzdod sev jautājums, vai mēs vēlamies eh, no eiro veidot lielu pasaules valūtu dolāru konkurentu, eh, vai nomainīt dolāru, vai mēs vēlamies, eh, lai eiro būtu par uh, tikai Eiropas valūtu bez nodoma kļūt par pasaules valūtu. Ir pienācis brīdis atbildēt uz šo jautājumu. Trešais jautājums - kaimiņa attiecība politika. Tā ir jāpārskata un jā, jācer no jauna. Mēs redzam, ka attiecībā uz kaimiņu valstīm mēs tam nevaram uh, E, piedāvāt e, vienkāršu iestāšanos. Mēs vēlamies, lai tās kļūst par modeļu demokrātijām, būt ar, būt ar mierīgām e, attiecībām ar mums un lai starotu demokrātiju visā pasaulē gan e, austrumos, gan dienvidos mēs mēģinām visu pragmatiski bez lielas e, efektivitātes. Šie jautājumi ir jāpārdomā. Un visbeidzot, mēs redzam, ka šodien organizējot 21. gadsimta globalizāciju, tas piemērs, kāds esam mēs Eiropai ar kaimiņu valstīm, ir kā eļas plankums, Merkosur, ASEAN, Afrikas Savienība, Persijas līča sadarbība valstis mēģina veidot līdzīgas organizācijas un iespējams 21. gadsimta beigās pasauli sastāvēs eh, nevis no valstīm, bet no valstu organizācijām kontinentāla vai, vai zemākā subkontinent, subkontinentālā līmenī, kā mēs varētu eh, likt citiem arī eh, respektēt mūsu vērtības. Paldies, Lamaser eh, kungs, bijušie ministri, tieši tāpat kā bijušie premjerministri. Viņiem ir ārkārtīgi daudz ideju. Lūk, Severin kungs, nākošais. Paldies, priekšsēdētāji, premjera kungs. Es īsi centīšos reaģēt uz jūsu ievadrunu un arī varbūt sniegt jums dažas idejas, lai palīdzētu jūsu darbā. Punkts pirmais. Jūs pieeja ir pareiza, manuprāt, eh, diagnoze un terapija bet arī izmaksas eh, terapijas īstenošanai vai neīstenošanai ir svarīgi, jo ja mēs neīstenosim šo te terapiju, kuru piedāvāsim, es domāju, ka tad izmaksas varētu būt vēl lielāks nekā, ja mēs to darītu. Otrakārt, es domāju, eh, man likās, ka jūs minējāt virkni krīžu, bet dažas no tām ir laicīgas uh, un tādas nejaušas, un dažas ir struktūrālas. Es domāju, ka, uh, lai izmantot šīs uh, ne, nejaušās laicīgās krīzes, ir arī jāskatās uz šīm te struktūrālajām krīzēm, lai dotu tādu ilgtermiņu perspektīvu Eiropas Savienībai. Jūs minējāt, uh, tātad treškārt, jūs minējāt uh, Eiropas Savienības identitātes definīcijas problēmu. Manuprāt, jums uh, ir jāpievieno Eh, identitātes eh, vārds krīžu sarakstam. Mums ir identitātes krīze, bet risinot identitātes krīzi, es eh, nedomāju tādu metafizisku pieeju. Es domāju, ka pirmais, kas mums ir vajadzīgs, ir jādefinē Eiropas sapni vai Eiropas Savienības sapni, ja jūs vēlaties. Mums nav šāda sapņa. Šāds uh, mīts, kas uh, varētu mobilizēt pilstoņus, nepastāv. Mums ir jādefinē kohēzijas kritērija. Uh, Tie ir tie iemesli, kāpēc uh, pilsoņi ir vai viņiem vajadzētu būt lojāli Eiropas institūcijām. Un es uzskatu, ka šie iemesli varētu eh, būt eh, viens vārds ar četrām dimensijām - drošība, individuālā, kolektīvā vai sociālā, nacionālā vai kulturālā un startautiskā drošība. Ja Eiropas institūcijas varētu sniegt pievienoto vērtību tam, eh, ko dara dalībvalstis šo elementus aspektā, tad es domāju, pilsoņiem būtu pilnīgs pamats eh, būt lojāliem Eiropas institūcijām. Ceturtais punkts. Varbūt jūs eh, varētu atspoguļot šo te ideju. Parasti mēs domājam, ka nācija valstis ir uh, Eiropas Savienības apdraudētas, ka Eiropas integrācija tās apdraud, bet es nedomāju, ka tāda ir realitāte. Nacionālo sabiedrību fragmentācija, kas ir mūsdienu fenomens, šī te neofeodālā anarhija, uh, liek pilsoņiem justies neaizsargātiem. Uh, un uh, viņi cenšas rast patvērumu mazākās kopienās, kas ir mazāk demokrātisks, un tas ir īstais uh, apdraudējums nāciju valstīm. Tās var izglābt tikai Eiropas Savienības ietveros. Priekšsādātājs pārtrauja Severīnu kungu. Jā, jums jāievēro trīs minūtes. Es arī esmu premjeru vietnieks bijušais. Jā. Tātad. Labi. Vēl vienu tad. Vienu vārdu. Un tas ir, lai atsauktos uz to, ko Lamas Urkungs teica. Kā mēs varam atrisināt šo te problēmu? Mums ir jāveido Eiropas Savienība ar nacionālo arhitektu starpniecību. Un uh, dalībvalstu vadītāji nav gatavi uh, teikt pilsoņiem, kas ir Eiropas Savienība un ko tā var dot, bet viņi arī nevar uh, izpildīt uh, nacionālā līmenī pilsoņu gaidas. Mums ir vajadzīgi Eiropas uh, būvētāji, veidotāji, lai veidotu Eiropu. Un visbeidzot, es ceru, ka secinājums eh, un produkts eh, tam vajadzētu būt politiskam manifesto, eh, tādam, ko var saprast jebkurš, un tehniskam rīcības plānam vajadzētu tikt pievienotam, un tas, tas, tam vajadzētu būt tādam, ko saprot tehnokrāti politiķi. Paldies! Tātad gandrīz premjers. Marija Esteves, kas nav bijusi ministra, tā tad lūdzu īsi, varbūt nākotnes premjerministra saka kāds no zāles. Obrigada, okay. prezidente. Paldies eh, priekšsēdētājiem. Paldies. Uh, E, par iespēju stāties Eiropas veids šo darba grupu, jo Eiropai ir nepieciešams pārdomas un prognozes, un es domāju, ka šī darba grupa varēs pilnīgi noteikti definēt e, tos etapus, pa kuriem mums ir e, jāvirzās, un tos virzienus, kurās mums ir jāvirzās. Es gribētu izteikt eh, atsevišķus kritiskus eh, vārdus, ne jau attiecībā uz eh, viņa runu, bet tīri, tīri pozitīvi kritiskus. Mēs saskaramies ar tādu pasauli, kurā daudzas lietas vairs nav paredzamas, un šī reakcija uz sistēmisko krīzi, kāda ir iestājusies, ir iespējama, ja notiek E, ja tiek īstenots globāls taisnīgums, un Eiropa ir labākais vai sākuma punkts. Un mums ir vispirms jādefinē, kas tad ir šis modelis, un tas ir jāveic Eiropas e, politiskās geogrāfijas e, ietvaros. Tas ir jārisina atkarībā no Eiropas politiskās funkcionēšanas iespējām, kā tā spēj tikt galā ar savām robežām, paplašināšanās, paplašināšanās vid, modeļiem un apzinoties, ka Eiropas eh, kapacitātes ir atkarīgs no tās iespējami eksportētās modeli. Jo mēs, tā kā mēs skatām desmitgadi no 2020. līdz 30. gadam, mēs varētu būt par sava veida eh, gaišreģiem nākotnē un mēģināt atcerēties eh, apgaismības laikmetas sapni Eh, kurā tiek sacīts, ka taisnīgums var tikt eh, panāts tikai ar uh, iedzīvotāju vienību. Un mums ir jādomā, kā mēs varēsim to iztenāt savos apstākļos, un jādomā par ekonomiskiem modeļiem, modeļiem attiecībās starp valstīm, mums ir jādomā par jauniem sociālās aizsardzības modeļiem, un Eh, šis fakts, ka eh, esam, ka, eh, ka mēs esam tādu modeli veidojuši, mums ir jādomā, kā strādāsim tālāk, jo pasauli kļuvusi pilnīgi neparedzama. Tādējādi, kā jūsu grupa ir iecerējusi skatīt šos jautājumus un tas būtu iespēju visu paplašināšanās iespēju uh, E, perspektīvā. No nu, otras puses, kā Eiropas Savienība var būt globāls, globāls e, e, justīcijas spēlētājs un tālāk, kā Eiropas Savienība var uzskatīt sevi kā telpu, kurā ir pārāk daudz identitāšu un nav identitāšu trūkumu, jo kopīgās universālās vērības, kas ir tās pamatā, ir integrācijas potenciāls. Paldies! Vielen Dank! Kalos Kanero. Paldies, Kalos Kanero. Paldies, priekšsēdētāji prezidents Gonzales sacīja pilnīgi pareizi, ka mēs dzīvojam sistēmiskā krīzē un institucionālā krīzē, taču es domāju, ka tā ir daļa no citas krīzes, kas ir daudz plašāka, kas ir konstitucionāla krīze. Ne jau tāpēc, ka konstitūcija nav pieņemta ratificēšanas procesā, nav tāpēc, ka Lisabonas līgums nav pieņemts. Nē, šeit e, ir runa ne tikai par e, procedūrām, bet ir jautājums pa, starp Eh, starp pilsoni un Eiropas politisko veidošanu. Un pilnīgi šeit skaidrs tad, kad pienāks Eiropas parlamentā. Vēlēšanās būs šaubas par to, vai iet balsot vai nav, jo ir eh, uzticības krīze. Mums ir jādomā par politisku eh, organizāciju, kur spētu dzīvot šādā krīzē, nenovirzoties no kursa. Un es domāju, ka nākamajās Eiropas vēlēšanās mums ir iespējas tikt galā ar abstencionismu tendenci. Taču mums ir jādomā gan par uh, finanšu krīzi, kāda ir uh, notikusi iepriekšējā pusgadā, taču uh, eh, mūsu šī krīze ir nove, novedusi tur, kur mums nevajadzēja būt pie dispersijas, pie nespējas uh, mūs uh, uzskatīt par noderīgiem. Un bešobam ir divi jautājumi, kas ir jāskata. Pirmkārt, ir uh, Eiropas. Uh, uh, Eiropas veidošanā, Eiropas konstrukcijā ekonomiskās pārvaldības modelis un koordinācija ekonomiskajā sadarbībā. Mums ir jāstrādā, eh, lai mēs varētu tur, turklāt eiro desmitajā gada, gada dienā jādomā par piem, pietiekamu budžetu, par fiskālajām uh, Eh, fiskālo politiku, pretējā gadījumā tā var kļūt par valūtu, kurai pietrūks segumā. Un vai pietiek Eiropas vēlēšanas, lai, lai, lai pilsoņi varētu izteikties, vai mēs nevarētu izveidot citus mehānismus, referendumus? Visi šie jautājumi, ja jūs uzskatāt, ka ir institucionāli jautājumi, domāju, ka nē, tie ir konstitucionāli jautājumi. Mēs nevaram runāt eh, Eh, par periodu pirms, eh, vai dzīvot kā periodā pirms 20, 30 gadiem, ne, nonākot institucionālajā eh, krīzē. Tiesa, mēs esam guvuši zināms panākumus, taču mums ir jādomā par pilsonisko sabiedrību un jāizplata šī politika gan sanāksmu zālēs, gan tīklā, tī, vispasaules tīmeklī. Un, piemēram, veidot internetā, interneta tīmekļa vietni, kurā būtu iespējas konsultēties par daudziem jautājumiem. Paldies! Eksakt 3 minūtes. Precīzi 3 minūtes. Lieliski. Nākamais Jozefs Zajers, lūdzu. Thank you very much. Uh, Paldies. Nesen es uh, lasīju grāmatu par uh, tendencēm Eiropā kur uh, bija uh, zīmējums 2025. gads Davids Bekhēms, uh, Eiropas prezidents, uh, uh, uzņem Ķīnas uh, viesus un saka paldies par to, ka viņi ir glābuši Venēciju. Of, uh, speaking about future. Um, in that sense, uh, I... Tātad es uh, veikt, vēlu jums veiksmi šajā smagajā darbā bet eh, es domāju, ka pareizā pieeja, ko mēs tikko dzirdējām, eh, ka to es varu atbalstīt noteikti. Negribu runāt par tagadējo situāciju, bet par eh, apstākļiem, ar nosacījumiem, kā mēs varam panākt, lai uh, Eiropa 2020. 25. gadā būtu droša vieta, kur viņi tiešām var uzlabot savus dzīves apstākļus, kur viņi var droši dzīvot. Es domāju, tā ir pareizā pieeja. Jo, ja mēs paraugāmies, kā uh, pirms pusgada, kas bija svarīgākais, tās bija augstas pārtiks cenas, un tagad uh, mēs redzam, ka parādās citas problēmas. Tātad, uh, Kas mums jādara? Mums jāvelta mūsu uzmanība uh, nākotnes apstākļiem. Un es domāju, ka vissvarīgākais, kas jau šajā diskusijās īka minēts, ir atgūt pilsoņu uzticību Eiropas projektam. Manuprāt, tas ir galvenais elements un tas ir izējas punkts Eiropai, jo mēs nevaram plānot nākotni, ja nav šīs uzticības mums. Un šajā ziņā Manuprāt, Severīna kungs jau to teica, mēs dzīvojam krīzē. Ir e, vairāki ja veidi, kā. Stop uh, or finish and finalize. Ar veidu, kā atgūst uh, pilsoņu uzticību, mums ir jāpabeidz savas institucionālās diskusijas. Pilsoņiem tas neinteresē. Un jebkuras sabiedrības uh, dzīvē uh, Tas ir svarīgs eh, jautājums sākumā vismaz, eh, bet ne vēlāk. Tātad mums vajadzētu šīs diskusijas pabeigt, jāveido eh, darboties spējīga Eiropa, bet mums tās ir jānoslēdz. Un nevajadzētu runāt ar pilsoņiem visu laiku par to, jo viņus tas neinteresē. Tas ir negatīvais uh, nosacījums. Mēs to nedarām, tāpēc, ka tas mums patīk, bet uh, to nosaka apstākļi. Otrs punkts ir identitāte. Un, manuprāt, tā ir daudz svarīgāka nekā mums liekas. Mūsu identitāti veido mūsu mantojums, eh, tika minētas kristīgās saknes, arī uh, eh, sociālā tirgus ekonomika un uh, aktuālās pilsoņu identitā, uh, tā, šīs te iniciatīvas arī ir daļa no mūsu identitātes, un mums uh, ir jāsāk ar šiem pamatnosacījumiem. Paldies! Paldies! Eh, Grabauskas kundze, lūdzu! Dziękuję, panie przewodniczący. Ja również chciałam e, bardzo. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es arī gribētu pateikties eh, premjeram par šo dziļo analīzi un pievērsties vairākiem jautājumiem. Pirmkārt, gribētu pievienot nelielu optimismu šajā visā pesimistiskajā izvērtējumā par Eiropas pilsoņiem. Neliels piemērs. Manā universitātē bija konkurss studentiem, un es viņiem lūdzu rakstīt esejas par to, ko Eiropa un Eiropas Savienība Tātad kāda tā izskatīsies 2020. gadā, un man jums jāsaka, ka viņu idejas un viņu uh, uh, uzticība Eiropai bija tiešām iedvesmojoša. Un tas parāda, ka tad, kad mēs jautājam individuāliem cilvēkiem, tad viņi patiesībā nav nemaz pesimistiski noskaņoti. Un otrkārt, tas ir uh, uzdevumu un uh, gaidu jautājums, kas ir saistīts ar pārdomu grupu. Šajā grupā ietilpst 12 uh, eh, slaveni un cienījami cilvēki. Mēs nesagaidām diagnozes vai uh, kaut kādus padomus, kā ārstēt Eiropu un kā um, labot kļūdas un risināt problēmas. Mēs drīzāk gaidām jūsu uh, viedo skatījumu vērtējumu uz lietām, kuras mēs varbūt dažreiz nepanamām. Mēs pārāk dziļi esam iekšā, pārāk cieši tuvu esam visām šīm lietām, kas te notiek, un mēs nepievēršam pietiekam daudz uzmanību tam, kā Eiropu redz pilsoņi vai ārējā pasaule, kādu tā varētu būt pēc 10-20 gadiem. Tāpēc gribu vērst jūsu uzmanību uz uh, to, kas mums varbūt visiem nepatīk, bet, manuprāt, tas ir nepieciešams. Mums uh, vajadzētu tiešām definēt mūsu identitāti. Man nepatīk šis uh, moto, ka mēs visi esam uh, vienoti daudzveidībā, atšķirībās, ka mums ir 27 dažādas sistēmas un kas ir atšķirīgs, tas ir uh, lielisks un skaists, bet uh, Tas ir labs modelis šodienai, bet no jūsu grupas es eh, sagaidu drīzāk, ka jūs norādīsiet uz šiem vienojošiem elementiem, nevis dalošiem elementiem. Un vērtību sistēmā mums vajadzētu definēt tās, kas ir uh, vissvarīgākās visiem eiropiešiem, ar kurām pilsoņi identificējas. Uh, vienalga, vai viņiem patīk vai nepatīk Eiropas institūcijas. Tātad eh, es domāju, tas varētu būt eh, visa sākums. Mums vajadzētu identificēt, eh, kas mūs vieno un kas mūs vada un virza, kas mūs apvienos gadu desmitos. Paldies! Paldies, Vēlavievska kungs, lūdzu. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētājs, eh, ir ļoti, es jums ļoti līdzi, jūs esat eh, uzklausījuši daudz jautājumus, uzklausījuši daudz problēmas, uz kurām jāatbild, un es pievienošu vēl divus savējos. Pirmais jautājums, par to mēs esam jau runājuši, Eiropas pilsonībam. Tā ir arī Eiropas identitātes problēma, tāpēc, ka mūsu demokrātija ir veidojusies mūsu nacionālajās valstīs Un vai jūs nedomājat, ka tam vajadzētu kļūt par svarīgu uzdevumu pārdomu grupā? Domāt par to, kā attīstīt eh, Eiropas publisko debašu telpu, lai varētu aizpildīt tukšumu, kas ir radies šobrīd starp Eiropas institūcijām un pilsoņiem kas ārkārtīgi bieži pieņem eh, savieni, Eiropas Savienību, pieņem Eiropu, kā tā eh, viņiem ir vajadzīga, bet nejūtas par to atbildīgi, nejūtas pietiekami informēti. Lūk, eh, tas ir pirmais izaicinājums, kā veidot stratēģiju Eiropas pilsonībai. Otrā problēma ir jautājums par to, vai grupai nebūtu arī jādomā par demogrāfisko nākotni. Kā mēs visi zinām, tā nav tikai attīstības problēma, bet arī līdzsvar problēma, jo ir šis eh, baltais mēris, eh, šī baltā telpa starp uh, starp de demokrātisko telpu un tās tukšumu, un e, turklāt, lūk, kā tad tikt galā ar šo dilēmu? Es domāju arī, ka tās ir jūsu uzdevums jūsu grupā, kā gatavot sabiedrību ne tikai, ne tikai e, e ne tikai cilvēkus ģimenē, bet arī e, vecā gadagājuma cilvēks būt, būt aktīviem, e, kā Un e, vecāka gada gan cilvēki ļoti, ļoti labi var izmantot vēl savas prasmes un izmantot tās noderīgi, lai Eh, mazinātu imigrācijas izaicinājums, kas no otras puses nebūtu, nav neizbēgami. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Virjevska kungs, un man vajadzēja laikam eh, pirmīt slēgt runātāju sarakstu, jo cilvēki aizvien nāk klāt, jautājumi kļūst aizvien interesantāki. Es eh, nevaru dot vārdu visiem. Nākošais runātājs Anneli Jetenmaki. Paldies, priekšsēdētāji. Runāšu savā valodā. Tehtävänne on erittäin haastava. Täällä on... Tas ir ļoti liels izaicinājums mums. Jau tika pieminēts Obamas kungs un to, kā viņa lēmumi ietekmēs Eiropas Savienību, ārlietas, ārlietu jautājums un tam līdzīgs jautājums. Bet patiešām uzdevums, jūsu uzdevums tiešām ir pārdomāt kāda būs vīzija 2020. un 2030. gadam. Tas nozīmē, ka jums, jums ir jāpārdomā, kādas uh, būs politikas konsekvences. Tomēr jums jā, jāveido arī lielās vadlīnijas, ko jūs jau esat darījuši. Es ļoti priecātos, ja jūs varētu atrast risinājumu tam, kā uh, Eiropa varētu veidoties kā konkrētspējīga uh, Eiropa. Tas ir viens no būtiskākajiem jautājumiem, kurā mums ir jāatrod kāds risinājums, jo citādi mēs uh, būsim Eiropu, kas sastāvēs no divām klasēm. Un, ja es varu vēl sacīt, un sniegtu kādas ierosinājumus, tad es labprāt vēlētos, ka jūs pārdomātu, kā institucionālajie jautājumi varētu tikt risināti, un arī uz ko būtu jākoncentrējas Eiropas likumdošanas procesā. Protams, ir dažādi citi jautājumi un arī jā, pieņemam lēmumi jautājumos, kas mums ir izcināmi. Es labprāt vēlētos, ka jūs pārdomāti, kas ir tie būtiskākie jautājumi, kas ir mums visiem kopīgi. Pārējie jautājumi var tikt risināti nacionālo parlamentu līmenī, kur tas var tikt darīt vislabāk. Paldies! Paldies, Motas kungs, lūdzu! Chairman. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas Savienība būtībā ir 1930. gadu risinājums 1950. gadu problēmām. Šodien atkal jūs sākat no jauna, un es jums ieteiktu neizgudrot uh, Eiropas Savienību no jauna, uh, vismaz ne tagadējā veidā, un tagad jūs atkal runājat, kas varētu notikt pēc 20 gadiem. Mēs dzīvojam ļoti ātri mainīgā uh, augsto tehnoloģiju sabiedrībā, kur šobrīd eh, vesels rūpniecības nozars desmit gados var parādīties un pazust, un ikdienas dzīvē mēs arī mainām eh, to veidu, kā mēs eh, lietas darām, un tas notiek daudz ātrāk nekā jebkad iepriekš. Valdībām vienkārši ir jāpavāc smalā, mums ir vajadzīga elastība, mums ir jābūt elastīgiem, jāspēj atbildēt uz izaicinājumiem, ko uzstāda šāda ātri mainīga vide. Uh, un um, lai mūsu resursi netiktu ierobežoti. Jūs jau daudz no jums šeit atzina, ka Eiropas Savienība eh, ir zaudējusi saikni ar ikdienas eh, tātad, iedzīvotājiem, ar mūsu pilsoņiem, un tagadējā krīze vēl padziļinās dažu Eiropas Savienības aktivitāšu dēļ, nevis otrādi. Bet jūs pat uh, neievērojat uh, pirmo politisko bedru noteikumu. Jūs turpināt rakt kaut, ka nesat bedrē. Tas nevar turpināties. Es domāju, ka Eiropas Savienība pati ir sējusi savas sabrukuma sēklas un tā ilgi vairs neturpinās pastāvēt. Paldies. Self-destruction of the EU. Pašiznīcināšanās Eiropas Savienībā. Jurīkungs. Hvala, predsjednik. Najprej hvala za dobrodošlico. Paldies, priekšsādātāji. Paldies par jūsu uh, laipniem vārdiem, sveicot mani. Gribētu piekrist uh, visiem šeit. Uh, kā jau priekšsādātājs teica, es aizstāju tagadējo Slovenijas premjeru Pahoru kungu, bet es izteikšos īsāk nekā trīs minūtes. Gribētu uzdot jautājumu Golden Zales kungam. Uh, tā sauktā gāzes krīze parāda, ka mums ir uh, vajadzīga uh, stingra, ilgstoša partnerība ar Krieviju. Krieviju jo īpaši, jo ar Ukrainu un citām valstīm arī vajadzīga, bet uh, ar Krieviju jo īpaši. Tagad jautājums. Vai šis projekts par pretraķiešu aizsardzības sistēmas izvietošanu uh, Eiropas kontinentā, vai tas ir saskaņojams ar uh, vajadzību stiprināt šo partnerību un vai šis uh, projekts arī pilnībā atbilst uh, pilsoņu vēlmēm par drošību nākotnē. Vakar mums bija iespēja uzklausīt uh, Čehijas Republikas ārlietu ministru, kurš šo projektu aprakstīja kā projektu, kas uh, veicina drošību Eiropā. Un tomēr Daži no mums uh, nepiekrīt šim viedoklim, proti, ka šis pretačiešu aizsardzības vairoks, jeb sistēma, ir drauds, jo tas uh, veicina to, ka Krievija um, atkal uzsāka bruņošanās sacensību. Varbūt jūsu grupai vajadzētu padomāt arī par uh, stratēģiju uh, saistībā ar NATO paplašanāšanos bijušās padomjas Savienības robežās. Es domāju, ka tas ir noteikti viens no izaicinājumiem, par ko šai grupai vajadzētu padomāt. Un es augstu vērtētu, ja jūs šo jautājumu varētu komentēt. Paldies. Paldies, Ročers Helmers. Paldies, priekšsēdētāji. Pavisam īsi gribētu atsaukties uz Dehāna kunga teikto, kad viņš uh, runāja par konventa lielisko veiksmi, gribu atgādināt, ka uh, Francijā un Niderlandē šis dokuments, ko konvents sagatavoja, tika noraidīts, un tagad arī īrijā pārstādākais dokuments tika noraidīts. Tas nav nemaz tik veiksmīgs gadījums. Ko Gonzāles kungs sākumā teica? Atceros, kad strādāja Readers Digest, mums bija uh, žurnālisti, uh, kuri daži rakstīja, eh, daži ed, eh, laboja un daži tikai eh, dusmojās. Daži laikam plāno šeit šajā pārdomu grupā, bet daži tikai domā laikam. Es nekādā ziņā negribu kritizēt Gonzāles kungu, bet man nu jābūt godīgam, ka desmit gados parlamentās nekad neesmu dzirdējis 40 minūšu runa, kurai tik ļoti trūktu satura. Uh, Tas bija tāds 40 eh, minūšu uzrunas gabals, kur bija klišejas, nekāda satura, nekādu norāžu, tur bija tikai tāds vispārējs uh, eh, sagrāvstīts idejas. Un viens jautājums, ko Gonzales kungs uzdeva, viņš teica, kā mēs uh, varam uh, gūt uh, relevants pilsoņu acīs, un uh, to teica arī citi, kā mēs uh, varam pievienot uh, vērtību uh, pilsoņu acīs, kā mēs atgūt, kā mums atgūt uzticību, mums ir vajadzīgs Eiropas sapnis. Mēs uh, izrādām tādu uh, izmisumu šajā uh, sēdē, parādot, ka mēs īsti nezinām, kāpēc mēs te esam, mums ir jautājums, bet mums nav atbildes. Un ja es uh, izietu ielā savā vēlēšana apgabalā un pajautāt viņiem, kam ir vajadzīga Eiropas Savienība, es domāju, jūs arī neatrastu daudz uh, saturisku atbilžu. Jūs droši vien saskartos ar virkni sūdzību par izmaksām, par dažādām muļķīgām uh, Eh, regulām, kas aizliedz cilvēkiem um, darīt saprātīgas lietas, viņi vairs nevar lietot dzīvesvadot termometrus, kvēlspuldes un tā tālāk. Un tagad mēs cenšamies šeit izveidot Eiropas modeli, cenšoties to eksportēt citur. Es iesaku jums uh, padomēt, uh, kas jūs esat, pirms jūs izdomājat, uz kurien jūs gribat doties. Paldies, Rodžer! Gonzālēs kungam ir jādodas prom pēc desmit minūtēm. Bogan Horber kungs un valdība runātāji ir pieteikušies katram viena minūte, lūdzu. Pretējā gadījumā viņš nevarēs atbildēt. Atļaujiet man lūdzu izteikt pāris kritiskas piezīmes par viedo eh, šādas grupas izveidošanu rada bažas. Šī padome nodarbojas ar nākotnes eh, jautājumiem. Kas tad ir nākotne? vai tas ir rezultāts dinamikai, kuru var aprēķināt, izrēķināt vai modificēt un koriģēt. Tad jautājums varētu būt ekspertiem, komitejām un līdzīgām institūcijām. Vai arī nākotne ir atbilde uz jautājumu, kā mēs gribam dzīvot? Ja tā ir tiešām šī atbilde, tad nākotne ir atbilde uz jautājumu, kā mēs gribam dzīvot. Un tad kardināls jautājums ir, vai cilvēki ir spējīgi savu nākotni noteikt? Vai viņi tiešām var noteikt to, kā viņi grib dzīvot? Es tūlīt arī beigšu. Tad jautājums nav par dialogu ar pilsoņiem, tad ir jautājums, kas mums ir jāatbild, proti jautājums, par valdības ievēlētu valdību, caur valdību vēlētu valdību, un tas uzdot pilnīgi citus jautājumus, kā mēs diskutējām šodien. Paldies Hečkungam. Atvainojiet par vienu minūti, bet ne jau pēdējo reizi mēs runājam dialogā. Um. Runa patiešām ir par pilsoņu uzticību un tās atgūšanu. Pilsoņu uzticība to jāiegūst izmantojot divus kritērijus. Viena vīzija pirmkārt kopā un ar Eiropu un Eiropā, un otrais aspekts ir kopīga, kopīgs ieguldījums. Tas, ko jūs uzskaitījāt, ir iespēja šīs lietas savienot vīziju un ar ieguldījumu. Vīzija ir Eiropas pašapgalvojums kā dzīves, kā nodrošināt dzīves situāciju pasaulē un kā krīzes situācijā gādāt, lai drošība, izmantojot solidaritātes principu, palielinātos. Ja to mēs varam piepildīt ar saturu šajā gudro, jeb ja viedo ļaužu darba grupā, tad Eiropa tikai sāks darboties. Paldies, Enrika, viena minūte jums bija. Europea, ja sakau... Es sāku runāt par pilsonību un beidzu runāt par uh, pilsonību, manuprāt, tu arī uzklausīju uh, parlamentā prasību iekļaut pilsonību Astriks līgumā. Mēs varam strādāt ko, eh, kopā. Tu sagatavoji lūgumu rakstu, sadarboties uh, ar parlamentu un Šeit eh, eh, priekšsēdētājiem Lēninam jāskata, kā mēs eh, organizējam darbu. Tas attiec uz tevi priekšsēdētājiem. Tālāk vēl viens, vēl viens jautājums ir jānāk klajā ar saprātīgiem priekšlikumiem, kā mēs varam darboties labāk, nemainot, negrozot līgumus, bet balstoties uz, uz savu pieredzi. Nākošais runātājs, tas bija viss, visdrīzāk daudz ideju, daudz pārdomu, lūk, dažas atbildes. Jā, ļoti grūti sniegt atbildes, mēs mēģināsim tīri telegrāfiski šīs atbildes. Jā, pirmkārt, man jāsaka, tad, kad tiek uzdoti jautājumi, mēģināt izprast institucionālas problēmas. Pirmais, kas jāsaka, man tika lūgts prasīt, lūgts skatīt subsidiaritātes jautājums. Vienmēr šajā sakarā ir institucionālas problēmas, un es domāju, ka ir tik tiešām nepieciešams runāt par subsidiaritāti. Un man ir zināms grūtības, lai izvairītos vai, vai uh, no, e, e, no e, runas par mandātu atbildību pārlikšanu, bet man šķiet, ka Eiropai vajadzētu tomēr tās rīcībā pārskatīt esošos 50 gadu laikā uzkrātos instrumentus un iegūt, iegūt tādus darbībai ērtākus Un krīze ir labs piemērs, lai varētu atrisināt atsevišķas eh, problēmas pēc būtības Eiropas Savienībā. Es nedomāju, ka Eiropa kā tāda Eh, visa būtu krīzē un ka tā eh, ilgs līdz 2020. vai 30. gadam. Es domāju, ka ja eh, būtu krīzē pati Eiropas pastāvēšana, tad mēs to izveidot no jauna. Lielā problēma ir tā, ka vai ka, un kādā veidā reaģētu pilsoņi, ja viņiem nebūtu tas, kas viņiem ir. Tad, kad viņiem nebūtu tas, kas viņiem ir, tad Eiropas pilsonības vidū mums būtu E, iniciatīva par Eiropas veidošanu, kā jauna ētiku vai kā jauns impulsam. Es savukārt, kā sacīja e, iepriekšēji runāt, es redzu krīzi kā iespēju, lai pārskatītu atsevišķas e, struktūrālas problēmas, jo, manuprāt, krīze atskar Eh, globālās ekonomikas eh, funkcionēšanas struktūras un arī eh, starptautiskās ekonomikas struktūras. Un Kādu tad es gribētu, lai būtu darba grupa, lai tā būtu viss darboties spējīgākā? Četras, piecas grupas pārvaldībai. Un Eh, eh, un toreiz eh, tika sagatavotas 12 rekomendācijas uz 12 lapām. Un, lūk, lūk, tika piedāvāts izmantot šīs 12, 12 rekomendācijas katram gadījumam, katrā konkrētajā gadījumā savas. Taču es domāju, ka pēc kāda laika vismaz. E, pēc kāda laika šīs, šī prakse izrādījās noderīga. Darba grupa Darba grupa, lai gan tā darbojas diskrēti, tomēr uzskata, ka e, tai ir nepieciešama savu veidu interaktivitāte ar e, sabiedrības grupām. Tomēr mēs vēlamies arī veidot e, dialogu ar institūcijām, ar parlamentu komisiju, un mēs vēlamies it īpaši sadarboties ar parlamentu, lai mums varētu būt savstarpējā sadarbība un interaktīvas darbības ar pilsoņiem. Tālāk nonāksim līdz Eh, ziņojumam un rekomendācijām. Eh, Menendez de Vigo kungam eh, es vēlos sacīt attiecības ar savienotēm valstīm, kā gan tur nebūs drošības un aizsardzības problēmas. Protams, ka būs. Ir, ir ļoti daudzi eiropieši E, militārajā dienestā. Teiksim, 150 tūkstoši no tiem varētu veidot, e, veidot tādus kaujas spēkus, kas ir domāti mediācijas spēkiem, mieru uzturēšanas spēkiem. E, šeit nerunājam pat par, par budžetu, bet teritoriālā aizsardzība Eiropā šķiet, ka ir, lai gan vienbrīd tā likās zaudējis jēgu, bet tagad iegūst atkal jēgu. Tālāk piemini, atcerēsimies kaut vai Uh, pret raķešu vairogu. Neviens. Vai, vai tas ir domāts, lai mūs aizsargātu no Irānas draudiem? Ikvienam ir skaidrs, ka draudi ir Krievija. Arī Krievija ir. Krievija, lai gan ir neparedzama, tomēr mēs Mēs nevēlamies atgriezties pie augstākā kāra, bet skaidrs, ka mums jārunā par drošību, aizsardzību, taču nekad Eiropā nav bijuši nav bijuši vairāk šķēršļu runājot par drošību un aizsardzību, kad mēs runājam par pašreizo situāciju, par ciešāku sadarbību ar NATO vai bez NATO. Uh, Šobrīd ir ļoti maz Eiropas eh, Savienības valstu, kas eh, nodarbojas eh, tīri ar aizsardzības jautājumiem, ir ļoti daudz literatūras, bet maz valstu, kas tik tiešām domā par aizsardzību, tādas šobrīd ir Francija, Lielbritānija, tālāk ir jādomā par kodola enerģiju. Tas ir neizbēgami. Es atkārtoju vēlreiz, ka neizbēgami. Es negribu tagad spriest, kāds būs, e, kādi būs argumenti vieniem vai otriem, kādi būs uzskati. Taču, tad, kad mēs runājam par enerģijas avotu e, dažādošanu, par ietekmes apkārtējo vid vidī, viens no pamata elementiem e, ir ir enerģijas dažādu avotu iz, izme, izmantošana. Tālāk kop, kopienas tiesības eh, un tie jautājumi, kas eh, ir paredzēti ierindas iedzīvotājiem, ir daudz mazāk attīstīti nekā tie, kas ir paredzēti kādām organizētu cilvēku grupām, to pieminēja Jālens Lamasūrs. Un es domāju, ka šajā gadījumā atkal atgriežoties pie identitātes problēmām, ļoti bieži identitāte ir sniedz piederēšanas sajūtu. Tā sniedz savu, eh, savu devumu, bet eh, ne vienmēr racionālu atbildi. Piederēšanas sajūta, piederības sajūta attīstās, kāds francūs kādreiz man sacīja. Eh, Na, kā Eh, kā eh, veidot, eh, kā veidojas nacionālisms, ir jāsame, jāsameklē vistuvākais ienaidnieks un jāizgudro no jauna pagātnē. Bet kā mēs strādājam pie šiem jautājumiem? Ļoti bieži tad, kad ir jāveic decentralizācija uz augšu un uz leju, un E, nevajag pazaudēt nacionālas kohēzijas elementu, kas varētu sniegt decentralizāciju uz augšu un uz leju, uz, uz, uz reģioniem, jo saskaroties ar vienpusību par kuru mēs ļoti ilgi esam sūdzējušies, mēs nevaram nolikt pretī tīru multilaterālismu, daudzpusību, bet gan atvērtu reģionālismu, kur ir paredzēti saprātīgi mehānismi sadarbībai un lietu sakārtošanai. Tīrs eh, multilaterālisms mūs novedīs eh, pie vienpusīguma. Tālāk par eiro es eh, eh, Eiropā eh, dažkārt mums ir jāpārskatā, jāpār, jādomā par piedarību tai vai citai kopienai. Eiro, vai tā ir vienota valūta vai starptautiska va valūta? Es domāju, ka tā varētu būt par valūtu, kas e, konkurē ar dolāru. Un arī Ķīnai daļa valūtas ir valūtas rezervi glabājas eiro. Kaimiņa attiecība politika ir arī ārējā politika, un tā ietekmē visu mūsu intereses, un tai e, ir jāietilpst, jāietilpst uh, ārējās un drošības politikas ietvaros. Mēs eh, Eiropas modelis, mēs esam eh, šeit nosaukuši arī tādus piemērus kā Merkosur un citi, un Eiropas eh, potenciāls šajā, es vēlos norādīt, Pilnīgi noteikti mums ir jādomā par reģionu organizēšanu, par pārnacionālu uh, reģionu organizēšanu, to, ko mēs saucam par atvērto reģionalismu. Eh, Ķīna uh, ir ar iespējām būt par lielvalstī visās jomās un ar iespējām attīstīties ekonomiski. Mēs eh, šobrīd neuzsāksim eh, eh, budžeta jautājumus, bet ja jāapzinās, ja mēs neveidosim pievienoto vērtību, tad mēs nevarēsim veidot sociālo koheiziju. Un atkal jāceras jautājums par to, ka identitāte ir problēmām. Un, Tad, kad es runāju ar Helmutu uh, Kolu, uh, nav būtiski, ka viņš ir vācietis un es spānis. Tad, kad es. Uh, tad, kad man ir. Man jārunā ar kad ir jārunā ar, ar, ar vācieti vai, un, un Japāni, kāda tad ir atšķirība, kādas ir, kā viņi uztver šīs lietas, kā viņi uztver, kā viņi skatās uz jautājumiem no dažādas perspektīvas. Problēma, ka tenemos por resolver. Problēma, kas mums ir jāatrisina, tie, kuri vēlas ietilpt kādā kopīgā projektā, kā Eiropas projektā. Un tad, kad viņiem šāda iespēja tiek dot, izrādās, ka viņi, ka viņi negrib vairs eh, pie, eh, piederēt šajā, iesaistīties šajā eh, kopīgajā projektā, kurā tie ir iestājušies pavisam negribot jo beidzot izrādās, ka tādā veidā viņi bremzē viskopīgo e, projektu. Tādējādi piederības sajūta ir jābalsta uz tiesību un pienākumu kopumu, kas veido pilsonības e, paketi, kas ir papildinoša. Ļoti daudz sūdzās par Eiropu. Es vēlos sacīt, ka eh, esiet vairākumā, uzvariet vēlēšanās un atkal atstājiet malā tos, kuri, kuri tic vai kur netic e, Eiropai. Jo ļoti bieži mēs, mēs neesam apmierināti ar to, kas mums ir. Un iespējams, ja Eiropas nebūtu, būtu tā jāizveido no jauna, jo mums vienkārši nebūtu cita risinājuma kā, tautā, kā valstīm, kā nācijām. Mums ir jādomā par neparedzamību pasaulē, ir E, jārunā par taisnīgāku Eiropas modeli un Si el grupo tuviera que ver a la Unión Europea. Ja būtu e, grupā jāskata Eiropas Savienība ar visām, e, visām darb, darbības iespējām, tad mums ir jāapzinās, ka runājot par institucionālām problēmām, nenorādot, kādiem mērķiem ir e, nepieciešams reformētais instruments, nav saprātīgi. Ja ir debats iekšējas un tīri instrumentāls, lai cik tās būtu spožas, e, tās ir ļoti tālas no pilsoņiem. Bet es gribētu būt uzmanīgs un gribētu nepārkāpt uh, eh, sev atvēlēto mandātu. Karlos Karnero sacīja, ka ir konstitucionāla krīze. Eiropa ir publiska telpa kopīga, es domāju šeit Eiropas Savienību, un šajā kopīgajā publiskajā telpā ir. Uh, E, ļoti svarīgas monetāras sastāvdaļas, ekonomiskas, sociālas sastāvdaļas, ir e, kopums ar e, tiesībām un ar pienākumiem, ir pilsonības pakotne, kas nav neviena sākotnējā pilsonība, bet kas to papildina un tikai veidojot šo piederības sajūtu ir iespējams veidot politisku telpu. Es vēlos atgādināt, ka tā veidojās nacionālās valstu, nacionālo valstu politiskās telpas. Eh, senos laikos tās nepastāvēja, bet vienkārši tika izve, izveidotas pakāpeniski. Un eh, šī telpa nenomaina nesošās nacionālās telpas. Un tāpēc tāda ir arī Eiropas pieredze, kā atsākta drošu, kā veidot drošu Eiropu 2020. gadā. Eh, eh, mums ir jāmēģina to konfigurēt. Uzdošu taišu jautājumu, vai ir iespējams uzturēt labas attiecības ar Krieviju un vienmēr uzskatīt kā, ie, kā ienaidnieku un, veid, un būvēt e, pretraķešu vairoku. Es domāju, ka tas ir, tie ir nesavietojami jautājumi. Pretēji, jo vienkārši E, tas nebūtu operatīvi. E, kādā brīdī varētu parādīties, e, var parādīties raķete, kādā teritorijā var tā nokrist un kur šī raķete var nokrist tad, kad tās lidojumi pār, pārtrauks pretraķešu vai vairoks, mēs varam, kur tad tā nokritīs, mēs varam tik uzdot jautājumu, tā var iekrist Atlantijas okeānā, Klusē okeānā. Tādējādi es gribētu domāt par to, kas mūs varētu aizsargāt no Irānas raidītiem šāviņiem arī. Runājot par kopīgo vērtību Eiropu, mēs esam ar daudzām kopīgām vērtībām, kas ir daļa no mūsu identitātes, un es jau to sacīju arī. Pilsonības, eh, pilsonības sakarā Eiropas demokrātija ir iekļauta šajos jautājumos un būs daļa no attiecībām, kuras pastāv starp demografisko ietekmi, kas atsaucas uz migrācijas plūsmu, lai varētu uzturēt ekonomikas modeli un pašu demografisko struktūru Eiropā. Jau pirms 25 eh, gadiem es aizstāvēju viedokli, ka pensionēšanās ir tiesības un nevis eh, pienākums. Un, ļoti daudz satraucās par to, ka es sacīju, ka aiziet pensijā tās ir tiesības. Iegūt šādas tiesības un izmantot šīs tiesības ir normāli, bet nevis justies uh, spiestam š, uh, šīs tiesības vai šo pasākumu izmantot un aiziet no darba. Lai kas notiktu ar Obamu un ka attīstības jautājumi Eiropai vienmēr būs jārisina savas prioritātes un jāliek uz galda savas prioritātes. Lai eh, mēs runātu par 2020. vai 30. gada perspektīvu, eh, vai tie būtu enerģijas jautājumi, mēs tos varam skatīt 20. Eh, vai 30. gadsimta gada, gada perspektīvā tad, kad mēs runājam par kādu scenāriju, ja mēs neko nedarīsim, mums ir jāapzinās, kas tad ir jāsāk darīt jau tagad, lai šos mērķus sasniegtu. Bija daži komentāri, kas bija saistīti ar uh, to, ka Eiropas Savienība ir lieka ka tā bija tirgus neredzamā roka, kas mūs noved šādā situācijā un nevis valdības. Tagad uh, krīze uh, ir mūs piemeklējusi. Tā nebija valdība krīze, bet tagad valdībām ir šī problēma. Un uh, pilsoņi aizmirsīs, kas šo krīzi izraisīts, e, viņi e, šo atbildību uzliks uz valdību pleciem. Un e, pasākumu kompleksi, kas tiek iesniegt un īstenoti, nav labi vai slikti, tie ir neizbēgami. Uh, lai situācija nepasliktinātos, lai šī situācija, pie kuras nav vainojams valdības, nepasliktinātos, vai šīs, eh, šie pasākumi kompleks darbojas vai nē, cits jautājums. Pero no para distanciarse de la realidad escaparse de ella. He contestado ante al... Mums uh, nevajadzētu aizmirst eh, realitāti, runāju par gāzes krīzi, par pretraķiešu aizsardzības sistēmu. Un um, tika kritizēta mana runa. Tika uzdots arī jautājums, it kā netieši šajā kritikā. Ja um, mēs nevaram neko būtisku izdarīt, tad uh, Tātad šie tie komentāri, ka mums ir vajadzīgas valdības, kuras ir pilsoņu pārstāvētas un kas par labu pilsoņiem strādā, bet kā tad to izdarīt, tas nav īsti skaidrs un kā mēs varam atgūt cilvēku uzticību. Ja jūs uh, lasāt uh, padomas dokumentus, tad ir sarežģīti. Manuprāt, mums ir jāuzlabo saziņa, piemēram, padomas rezolūcija par ekonomikas un monetārās savienības izveidi, uh, un šeit trūkst sociālais elements padomas rezolūcija, bija pusotra lapusi gara toreiz. Dažkārt uh, es uh, lasu 70 lapušu secinājumus, un 80% no šiem setrinācijiem sastāv no tā, ka padoma saka, ka tā ir nobrīzies par to un vēl kaut ko, un uh, tā tad uh, nav runa par to, par ko padoma ir nobežījusies, bet uh, runa ir par to, kas tiks darīts. Tātad mums ir jāmaina mūsu saziņas veids, mums ir uh, jāmaina mūsu uh, attieks pret pilsoņiem. Kas tika teikts, uh, tātad uh, īstenot likumdošanas aktus, tādējādi tuvinoties pilsoņiem, manuprāt, tas ir tiešām būtiski, lai veicinātu pilsoņu atbalstu Eiropas Savienībai. Uh, Jaunieši, kas dzīvo Eiropas Savienībā, kas nepazudīs pēc 10-20 gadiem, ja viņiem tagad būtu šie instrumenti, tad viņi saceltos un protestētu. Un tāpēc uh, Eiropā, Eiropas Savienībā ir aizvien vairāk valstu, jo īpaši tās, kas pievienojās ar nosacījumiem, uh, Uh, viņi zina, ka ārpusē ir daudz augstāks, lai arī kas notika 10-15 gados, var notikt visādas briesmīgas lietas, bet mēs šeit paliksim, varbūt, ka pat, uh, ja mums te īpaši nepatīk. Ja uh, kādos 50, pēdos, pēdējos 50, 50 gados kāda valsts būtu izlēmusi izstāties no Eiropas Savienības, tad es varētu ticēt eiro skepticismam, bet es neticu. Hello. Merci beaucoup, Felipe González. Paldies, Filipa Gonzāles. Es redzu, ka jūs ļoti daudz pierakstījāt. Es ceru, ka tas ir ļoti noderīgi jums un arī jūsu darba grupai. Tieši tāpat arī tas ir noderīgi mums veiksmi darbā un uz drīz tikšanos. So, liebe Kollegen. Dargie kolēģi, turpināsim darbu. Ļoti labā pārēja no debatēm par nākotni uz uh, parlamenta reglamentu. Tas ir piektais darba kārtības punkts, uh, eh, reglamentu pārskatīšana. Referents ir Ričards Korbets. Lūdzu, Ričard. Thank you very much. Paldies, priekšsādātāji. Es sev ziņojumu projektu ievad, prezentēju jau iepriekšējā sēdē, tāpēc es nedomāju, ka man tas būtu jāatkārto. Es vienkārši gribētu pateikt, ka kopš pagājušās sēdes uh, ir parādies jautājums par to, kā mums vajadzētu risināt eh, trešo starpziņojumu, ko sniedz eh, Dagmārs Rotbērens eh, vadītā parlamenta reformas darba grupa. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Tā tad ir parādies jautājums, kā uh, izturēties pret šīm te idejām, kuras ir iekļautas parlamenta reformas darba grupas ziņojumā. Dažas no šīm idejām, tikai dažas, prasa mainīt reglamentu. Tās ir saistītas ar uh, kompetenču konfliktu risināšanu starp komitejām, vai dažkārt varbūt uh, vajadzētu būt uh, kopējām vairāku vai divu vai vairāku komiteju sēdēm, lai balsot par kādu ziņojumu. Tas attiecas uz politiskā līdzsvara jautājumu komisiju sastāvā. Procedūra, kā risināt cilvēktiesību rezolūcijas, kā tās pieņemt, vai pagaidu komitejas nevajadzētu pārsaukt par speciālajām, jeb īpašajām komitejām, vai uh, komitejām vairs nedrīkstētu būt apakškomitejas, tā vietā tās varētu izveidot darba grupas. Tātad šie priekšlikumi ne visi ir kontroversiāli, piemēram, pagaidu komitejas nosaukt par īpašajām komitejām, tas ir diezgan vienkārši, bet citu priekšlikumu savukārt ir nopietni jāpārdomā. Kāpēc tas ir problemātiski? Tāpēc, ka uh, tas ierobežo laika grafiku lai izvainītos no tā, ka tas kļūtu par milzīgu problēmu, es jau esmu izstrādājis grozījumus eh, reglamentam, ja priekšsādātāja konference pieņemtu priekšlikumus, kurus ir izstrādājusi Rotbērens vadītā darba grupa. Un eh, tie visiem ir izdalīti, ja nemaldos, visās grupās, un, eh, ja nepieciešams, tos var arī saņemt. Tas nozīmē, ka mūsu uh, darbs netiks aizkavēts, gaidot uh, priekšsādātāju konferences viedokli, mēs varam turpināt uh, uh skatīt šo ziņojumu un uh, pēc tam mēs varam gaidīt uh, priekšsādātāju konferences lēmumu un skatīt šos jautājumus. Un ja priekšsādātāju konferences tos pieņems, tad mēs varam formāli ķerties pie šī jautājuma un izlēmt, vai mēs piekrītam un vai mēs vēlamies iekļaut šo ziņojumus manā, šos priekšlikumus manā ziņojumā. Es domāju, ka būtu labi uh, nedaudz mainīt uh, laika grafiku un par nedēļu atlikt grozījuma ielikšanas iesniegšanas termiņu komitejā, jo priekšsēdātāja konference eh, rīkos saskaņā ar tās laika grafiku, ar to pietiktu, lai ļautu mums nekavēti darboties. Tā pašā laikā ienāks vēl citas idejas, Esmu diskutējis ar mūsu spāņu kolēģiem vēl pavisam tikko. Viņi ieteica, ka mēs mūsu reglamentā varētu ielikt noteikumu par to, ka novērta, novērotāji varētu būt nākamajā parlamentā. Tātad novērotāja status varētu būt tiem deputātiem, kuri saskaņā ar uh, Eiroparlamenta uh, neseno lēmumu varētu kļūt par papildu deputātiem, uh, ja tiks ratificēts li Lisabonas līgums, tātad viņi nesaņemtu uzreiz pilntiesīgu deputātu vietu, bet uh, tikai vēlāk viņi to varētu saņemt. Pēc analoģijas tas varētu būt tas, uh, kas tika dalīts ar, darīts ar bijušās Austrumvācijas novērotājiem, tātad sākotnē viņiem dodot novērotāju statusi. To mēs varam noteikti kā komiteja izskatīt, un tas uh, parāda vienkārši, ka parādās aizvien jaunas idejas man ziņojuma kontekstā. Piemēram, par starptautiskās tirniecības noliegumiem, kā pret tiem izturēties parlamentā. Bet visā visumā Es domāju, ka debats noteikti būs interesants, kā jau agrāk teicu. Esmu gatavs tikties ar grupām, ar to koordinatoriem vai citām amatpersonām, vai arī ar visu grupu, ja viņi vēlas ar mani apspriest kaut kādas bažas, kas viņiem pastāv. Paldies! Danke, Richards! Paldies, Richard! Patiešām es vēlētos ieteikt ka šis termiņš tiek noteikts uz 10. februāri, tad pagarināts līdz 10. februārim, cerot, ka prezidentu konference varēs pieņemt starp ziņojumu. Ja ne, un šo daļu mēs vēlējām, vēlējāmies paņemt līdzi, ja tas tā nebūs, tad mums vajadzēs termiņu atkal pagal, pagarināt, varbūt līdz 9. martam. Tas nu būtu pēdējais variants, pēdējā iespēja eh, nonākt plenāru sēdē. Es ieteiktu, un to jūs varat arī komentēt, tātad 10. februāris būtu termiņš grozījuma iesniegšanai. Ja nepieciešams, to var pagarināt vēl līdz 9. martam. Enrika, un lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es ar savu runu vēlētos um, atsaukties uz priekšlikumu rast risinājumu, kas dot mums iespēju respektēt parlamenta iniciatīvas tiesības un arī padomis eh, lēmumu, Eiropadomis lēmumu starpvaldību konferences lēmumu. Šī programma arī ietekmē darbu manā valstī un konkrēti 12 un tās dalībvalstis Eiropā, kuru uh, 12 kopā, kuru deputātu skaits pieaug tie Lisbonas līguma status uh, spēkā. Un mēs esam sapratuši, ka vienīgā valsts, kas varētu zaudēt deputātus, būtu Vācija. Tos nezaudēs. Eh, tādējādi mums ir jārespektē arī parlamenta gribu, un tas ir ļoti būtisks parlamentārs jautājums. Ņemot vērā to, ka Eh, mēs, mēs to visu gatavojām, domājot, ka Lisabonas līgums būtu spēkā līdz vēlēšanām, un mēs esam no dažādām daudzām valstīm un grupām parlamentārieši iesnieguši grozījumu, lai mēs piemēroti to, ko mūs mācījusi jau ir pieredze Vācijas apvienošanās laikā, ar daudz vai, un kas ir daudz vēl pamatok, pamatokāk eh, šajā periodā tas būtu uzskatīts tos parlamentāriešus, kas ir paliek tūlīt aiz zem svītras katras valsts sarakstā, lai viņiem būtu tiesības saskaņā ar līgumu kļūt pār novērotājiem, lai viņiem būtu visas deputātu tiesības, izņemot tiesības balsot, un tajā brīdī, kad stājas spēkā līgums, viņi kļūst par deputātiem, jo mutiskais priekšlikums, ko izteica decembrī Sarkozī, ir tāds, ka mēs varam nokļūt grieķu e, e, kalen, e, kalendās nemaz paši to negribot. Un tāpēc nezinot vēl kāds eh, lēmums, eh, kādu pieņems eh, īrijas tauta, cerams, ka tauta īrija to pieņems maksimāli drīz, ka tas būs pozitīvs, taču mums tāpat ir jāizstāv tiesības visiem Eiropas pilsoņiem, un es domāju, ka tas pilnībā saskan ar uh, mūsu darba plāniem. Thank you, President. Uh, I'm sorry I couldn't participate. Zairkungs, es atvainojos, ka man uh, tātad žēl, ka nebija iespēja piedalīties uh, iepriekšējās diskusijās, bet vispirms noteikti gribu atzinīgi novērtēt Korbetu kunga darbu. Šis ir ļoti būtisks, bet dažkārt ļoti tehnisks ziņojums. Varbūt nesniedz daudz gandarījumu šis darbs, bet, nu, tas ir vērtīgs jo īpaši tāpēc, ka šis priekšlikums apvieno dažādus elementus. Trīs daļas. Pirmkārt, Lisabons līguma sekas, tātad ietekme uz parlamenta darbu, un tad uh, otrkārt parlamenta reformas darbs, kas pats uh, jau ietver dažus elementus, uh, ar kuru starpniecību parlaments cenšas pielāgot savu darbību Lisabonas līgumam, un tad ir trešais vēl citas lietas. Manuprāt, tas būtu bijis labāk gan referentam, gan arī parlamenta darbam, ja šie jautājumi tiktu skatīti atšķirīgi, jo tagad viss tiek sajaukts un uh, man uh, patīk uh, varbūt īru kafiju, kur ir alkohols klāt un vīnā sajaukt šķirnes, bet likumdošanā dažkārt labāk to nedarīt. Bet uh, ziņojums tagad tāds ir, un tas mums ir jāskata. Un ja mēs uh, skatāmies uh, grozījuma iesniegšanas termiņu, tad, uh, ja uh, šīs lietas būtu atšķirīgi, tad arī šie termiņi būtu savādāki. Ceturtajā grozījumā mēs runājam par finanšu ietvaru un finanšu plānu. Un, uh, Šeit ir zvaigznīte, kas attaucas uz faktu, ka tas būs spēkā tikai pēc Lisabonas līguma. Tātad eh, šeit es saprotu, ka ir šāda norāde. Daži novērojami par šo punktu. Attiecībā uz Lisabonas līguma ietekmi, manuprāt, tehniskie grozījumi daudzos gadījumos ir ļoti pareizi un piemēroti, bet tas uh, nerisina um, dažādus jautājumus, kur uh, varētu būt uh, ieteikumi uz reglamentu, piemēram, jaunā komitoloģijas procedūra, arī mums būtu jāpārdomā par to, kā to darīt, vai tas ietekmē mūsu reglamentu, jo īpaši šajā īpašā situācijā. Un vēl dažas jomas, un šajā ziņā fakts, ka mēs to apspriežam jau tagad, un nevis tad, kad Lisabons līgums tiešām stāsies spēkā, mēs uh, uh neņemam uh, vērā mūsu dažu kolēģu Lamsūra un Lainen kunga ieguldījumu. Un Broka kunga ziņojums tikko tika apspriests, bet es domāju, iegūstot laiku, uh, šajā jautājumā, kur mums nav iemesls uh, steigties, mēs tomēr zaudējam šī ziņojuma ļoti skaidros padomus. Tātad šajā kontekstā, kad mēs runājam par Lisabonu un eh, šī līguma ietekmi, mums vajadzētu dot vairāk laiku, lai par to padomātu un balstītos uz šo starpziņojumu, kas tagad pastāv. Par parlamentāro reformu ir šis te konflikts, ka tagad priekšādātāja konference joprojām to skata. Un daži no elementiem jau uh, šeit ir, un daži vēl nav. Kas tad šeit ir? Un gribu citēt īpaši rīcības kodektu kodeksu un uh, Uh, rīkošanās procedūru pirmā uh, lasījuma vienošanās gadījumā. Šis teksts iet tālāk par to, par ko ir vienošanās reformas grupā. Tas patiesībā um, formalizē šo mandātošanas procedūru uh, jebkuram, kas iet uz sarunām ar citām institūcijām. Es domāju, ka tas ir pārāk formalizēti. Tas iet pāri šīs te reformu grupas ieteikumam. Visa šī procedūra ir ļoti svarīga, uh, un komitē vajadzētu uh, skatīties, vai būs pirm, vienošanās pirmajā lasījumā vai nē, un kaut kādā veidā, kaut kādam mandātam būtu jābūt šiem cilvēkiem, kas uh, ved sarunas. Un tā ir īpaša situācija vienošanās pirmajā lasījumā, bet formalizēt to un padarīt to par tādu striktu procedūru, tas iet pārāk tālu. Uh, Tas eh, pārsniedz šī parlamenta realitāti. Līdz ar to tas ir jāpārdomā. Un arī tur, kur mēs ejam vēl tālāk, ir koordinātoru loma un īpašā komiteja vai komiteja līdzīga struktūra, kas ir izveidota eh, koordinatoriem un referentiem vai pat komiteja vicepriekšsēdētājiem, kur varētu tikt uzaicināti arī eh, to vajadzētu pārdomāt, un es arī mēģināšu piedāvāt savus grozījumus eh, šajā sakarā. Vēl eh, zināmas pretrunas ir jāatzīmē eh, un, un, un neskaidrības par to un strīdi, vai to pieņemt šajā tematā, šajā etapā mēs nera, vēl nesam eh, pilnībā pabeiguši skatīt šo jautājumu. Paldies, Zajer kungs. Es gribētu teikt, ka valdības jau ir pieņēmuši savus lēmumus. Uh, par laiku pēc eh, līguma. Decembra samits eh, pieņēma lēmums, kas attiec uz Eiropadomu, uz ministru padomu un komisiju, un es domāju, ka tas ir pilnīgi likumīgi parlamentam arī par to domāt. Eh, tā aktīvāk domāt, kas notiks, kad būs līgums. Jau pirms gada mēs to darījām. Pirms līguma stāšanās spēkā mēs gatavojāmies gadījumam, ja tas stāsies spēkā. Un, uh, Glorkungs pieteicās, uh, un uh, viss, kas neietekmē uh, sabiedrības viedokli īrijā, es domāju, tas būtu tikai liederīgi par to diskutēt, un cik iespējams arī pieņemt jau lēmums un noteikums, un ja mēs to nedarīsim līdz mājiem, tad mēs to neizdarīsim arī uh, Eh, šogad vispār vairs eh, septembrī, oktobrī par to nebūs eh, labi runāt, un tad 2010. gadā, kamēr parlaments sagatavosies situācijai. Tātad ir šī te problēma, ka mums tagad ir jāgatavojas, un tad redzēsim, kas tad rudenī notiks ar līgumu. Lēnas kungs. Sirsnīgs paldies. No savu skatu punktu var sacīt, ka ir vērts paskatīties šos uh, priekšlikumus. Tie ļoti līdzsvaroti, konstruktīvi un arī saturiski ļoti labs ziņojums. Tas, kas ir ieteikts, patiešām der. Ir divi komentāri. Pirmais attiecas uz uh, komiteju koordinatoriem. Cik es zinu, ka frak bez partijas pārstāvi nav pārstāvēti, un manuprāt, tas ir pareizi, jo viņiem tiešām nav, viņi nav pārstāvēti kādā partijā vai grupā. Un ņemot vērā uh, šo situāciju, tad tas ir līdzīgi kā komitejas, uh, komitejā. Manuprāt, nav iespējams, ka kāds, uh, ka bezparteiskie pārstāvji koordinatoru sanāksmes pārstāvju, jo frakcijās, jeb grupās ir pamatojums, kāpēc varam sacīt, ka ir jēga un ir ļoti konkrēts politisks virziens politiskajās grupās bezparteiskajos. Tajos pārstāvis, kuri nav kādā noteiktā politiskajā grupā, tas nav. Tāpēc es domāju, ka svarīgi ir koordinātāra loma. Es ļoti vēlētos pārdomāt šo jautājumu. Kas attiec uz koplēmuma procedūru, patiešām būtu jāievēro noteikts elastīgums, tas ir ļoti svarīgi un ir jāņem vērā, ka tas, kas reglamentā tiks iekļauts, būs arī tas, kas ir šajā kondukt Un tas ir savienojums ar nosacījumiem, kas ir starp institucionālajā vienošanās 2003. gadā. Tie ir ļoti konkrēti nosacījumi attiecībā uz koplēmumu procedūru un trialogu. Es domāju, ka būtu vēlreiz jāveic kompatibilitātes procedūra, jeb kas attiec uz Lisabonas jautājumu. Vēl viens komentārs problēmas, ko jau minēja priekšsēdētājs, no tām varētu izmainīties, neradot kādu konkrētu konfliktu. Attiec, saskaņā, saistībā ar īru referendu, referendumu. Komitejā varētu nolemt, bet tikai tad, kad būs patiešām referendums bijis sekmīgs. Tad ir tikai tehnisks lēmums nepieciešams nākamajā leģislatūras periodā, un tas, kas jau ir sagatavots, nākamajā plenāra sēdē varētu tikt novirzīts un pēc tam izlemts, lai plenāra sēdes lēmums attiecībā uz Lisabonas līgumu nenotikt līdz parlamenta vēlēšanām, bet tomēr, lai šis būtiskais grozījums varētu tikt īstenots vēl šī gadā. Manuprāt, tas ir jautājums, par ko būtu vērts padomāt. Attiecībā uz jautājumiem, kā īstenot Lisabonas līgumu vēlos minēt pāris komentārus. Pirmais ir par 59. grozījumu par prezidenta vēlēš priekšsādātā vēlēšanām, komisijas priekšsādātā vēlēšanām. Runa ir par kādu procedūru, pirmprocedūru. Nav jau runa tikai par padomis priekšlikumu un piekrišanu, bet ir kāds īpašs nosacījums, ka ir jābūt procesam, lai notiktu lēmums un kā tas tiek sagatavots saprātīgā veļa, veidā, ka frakcijas grupas ir jāiesaista, arī prezidentu konferences. Manuprāt, būtu jāpārdomā, vai nav nepieciešams kaut kas vairāk, kas tur ir iekļauts. Sas 62. grozījums. Tur minēts padomes prezidenta priekšsādētāja loma. Es nedomāju, vai tas būtu tiešām nepieciešams, vai tas ir akūti nepieciešams šajā stadijā uh, to mēs pārnāsim vēl ar padomi, kā tas tiešām tehniski darbosies, konkrēti runājot par runātāju sarakstu, un vai tiešām tas tagad jau būtu nālo, jānolem, vai tas nebūtu jānogaida un jāpārunā ar padomi. Un jāpieņem attiecīgie grozījumi reglamenta sakarā. Un pēdējais punkts attiecībā uz 70. grozījumu par dalīto balsojumu, es nedomāju, ka jautājums par šo split votes, jeb dalīto uh, balsojumu, uh, tam, ka tam būtu jānāk no grupām un nevis no komitejas. Tāpēc būtu jādomā par šo pamatprincipu vēlreiz, vai tiešām tas ir pareizais princips. Un ja to mēs atkal atveram kā atvērtu jautājumu, runājot par trim atvērtajām balsošanas iespējām, jo ir taču lielas politiskās grupas un mazas. Un līdz ar to šī situācija būs atšķirīga kvantitatīvajā ziņā, un tāpēc es domāju, ka šeit būtu ļoti rūpīgi jāpārdomā, vai šis nosacījums ir labs. Un tie ir mani pieci komentāri, kurus vēlējos izteikt. Citādi ar šo ziņojumu esmu apmierināts un domāju, ka tas ir ļoti labs veids, kā parlamenta lēmumus mēs varam īstenot dzīvē. Paldies! Tikai Liene Entrudaf. Paldies, Lēns kungs, Entrudafs, lūdzu. Jā, priekšsēdētāji. Pirmkārt, pilnībā piekrītu, ka mums ir jāņem par piemēru tagadējā parlamenta pieredze, gatavojot uh, procedūru reformu, jau reglamentu reformu. Gadījumā, ja Lisabonas līgums stāsies spēkā. Es domāju, būtu absurdi atteikties no pienākuma pielāgot parlamentu jaunam līgumam un atdot šo uz, uzvelt šo atbildību jaunajam parlamentam. Bet no nu, gatavošanās tām izmaiņām, kuras mēs eh, domājam, eh, notiks, eh, tas ir jāpabeidz pirms Mandate. šī mandāta beigām. Un es domāju, ka mums nevajadzētu pakļaut sevi draudiem, ka mūs varētu vainot par to, ka mēs nesam efektīvi ieviesuši un īstenojuši līgumu, līdz ko tas stājas spēkā. Otrkārt, es domāju, ka e, Dehanna ziņojums, e, kuru mēs e, līdz galam nesaspriedoši skat atsevišķas lietas, kuras būtu bijušas, kuras būtu bijušas jāskatā reglamenta ietvaros, tīpaši tajā, kas attiec uz komisijas priekšsēdētāju iecelšanu, es pilnīgi piekrītu. Lēnēn kungam. Treškārt. reading uh, concludes. Pirmajā, pirmā lasījuma uh, noslēgums uh, koplēm procedūrās ir nācis ārkārtīgi modē, un es neesmu pārliecināts, vai es uh, visai labi saprotu iemeslus. Manuprāt, iepriekšējā parlamentā aptuveni 25% no E, koplēma aktiem tika pieņemti pirmajā lasījumā. Uh, About... Aptuveni 52. E, un 25. trešajā. Bet pašreizajā parlamentā proporcijas ir e, mainījušās aptuveni 50 e, procentu koplēmumu aktu tiek pabeigti pirmajā lasījumā. Un tādēļ es domāju, ka mums ir cieši jāskata mūsu procedūras un rīcības kodeks it īpaši neformālajā trilogā, e, kas ir izniris no miglas un dūmiem un varbūt jāstiprina. Jāstiprina ēnu referentu iecelšana no grupām, kuram nav sava referenta. Tāpat arī es arī domāju, ka mums ir vairāk jādomā par procedūrām e, ziņojumu piešķiršanā komitejām un konsultācijās, ko es apsolu savā grupā, izskanēja liela kritika par to, kā tiek īstenoti uh, Eh, pašreizējais 45.2 pants. Un tas fakts, ka vairāki ziņojumi ir kad eh, tie nonāk eh, plenārsēdē neapmierinošā izskatā, tas mums uzliek par pienākumu vēlreiz pārskatīt 45. punkts 2 panta efektivitāti, un varbūt mums vajadzētu šo punktu uzlabot. Uh, es arī nākšu klajā šajā sakarā ar priekšlikumu. Tālāk runājot par laika sadalījumu un grafiku, es esmu iepriecināts, ka mums tas ir des, februāris 10. un tā, tas ir ļoti praktisks termiņš. Paldies, Drūdavs Brajans Krolīs, nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji, es gribētu eh, pateikties Ričardam Korbetam par paveikto darbu un tika pieminēts viņa lēmums iepriekš, es domāju, ka visi, visi grupu, vadī, grupu vadītāji piekrita, ka šis jautājums nebūtu jāskata e, uzreiz. Tas ir jāskata pēc tam, kad reforma paketa ir pabeigta. Eh, vēl trīs eh, lietas bija tādas, kas, manuprāt, ir, lo, būtu loģiskas, tāpēc, eh, kas, ko, ko mēs da, saistām ar Lisbonas līgumu, jo Lisabonas līgums nav pieņemts. Kad un ja Lisabonas līgums tiek pieņemts, tad mēs par to runāsim, bet mēs tagad varam nosūtīt nepareizu signālu. Un tālāk Esmu, esam runājuši ar referentu un daudziem citiem deputātiem. Mums ir pirmkārt e, reglamenta noteikumi ir e, padari, e, ir pared, jāveido tādi, lai padarītu deputātus pieejamākus iedzīvotājiem un ne tikai tāpēc, lai padarītu vienkārši efektīvāku plenārsēdes vadīšanu, pat eh, efektīvāk, ja dažiem tā eh, šķiet. Es domāju, ka atsevišķi, atsevišķi jautājumi šeit pat samazina deputātu tiesības, politisko eh, grupu tiesības, teiksim, dalītos balsojums, jo jo pretējā gadījumā varētu mēdīja arī atspoguļot nepareizi atsevišķus notikumus, jo šobrīd tā, tad varētu izveidoties situācija, ka lūk, viņi gatavojās par kaut ko balsot, un tad, kad pienāca balsošanās laiks, tad viņi nobalsoja pilnīgi e, pretēji. Es domāju, ka no šādiem dalītiem balsojumiem nevar atteikties, un viens no jautājumiem, kas mūsuprāt ir būtisks, nevajadzētu mums e, ir jādomā par to, ka mums ir vēl jāattīsta šie jautājumi priekšsētātāji. Es gribu sacīt, ka e, ziņojumā ir, e, ziņojumā ir Lisabonas jautājumi jānoliek malā. Good. Bevor Richard Corbett dann noch mal was zu sagt. Ähm. Pirms vēl kas tiek sacīts, es varu tikai atkārtot, kas katrā līgumā, gan Āstriks, Amsterdams īpaši līgumā jau ir iekļauts brīdī, kad tas stājas spēkā, un to jau mēs darījām 2008. gadā pēc samita Lisabonā, bija 15 ratifikācijām jānotiek, un mēs nezinām, vai tas notiks vai nē. Mēs vienkārši cerējām, ka valstis izdarīs savu pienākumu un ka ratifikācija notiks. Pēc tam, kad īrija pateica nē, tad process apstājās, un tagad samits decembrī ir noteicis jaunu laika plānu, ļoti skaidru laika plānu līdz oktobra beigām ir jānotiek pēdējai ratifikācijai. Uh, Parlaments beidz savu darbu maijā, septembrī sāks darbu jaunā sastāvē. Mēs nevaram vienkārši apstāties līdz 2009. gada beigām. Padomu gatavojas, komisija gatavojas, un nav īsti skaidrs, kāpēc parlaments nevarētu sagatavoties. Prezidentu konference ir devusi zaļo gaismu šiem ziņojumiem, un es domāju, ka mums pie tā būtu jāstrādā, cik vien iespējams, tad arī jāpieņem. Es ne... Kāpēc mums to vajadzētu kaut kā vēl darīt? Tam nav nekāda sakara ar jā vai nē īrijā. Richard, vēl viens komentārs no jūsu puses. Paldies. Well, thank you all. Paldies, paldies jums visiem par laipnajiem vārdiem, kurus eh, daudzi pauda par paveikto darbu. Tie ir vārdi, kas ir veltīti ne tikai man, bet, protams, arī sekretariāta darbiniekiem. Viens no pamatjautājumiem ir par laika grafiku un vai to vajadzētu dalīt divos atsevišķos ziņojumos, eh, ņemot vērā, ko teica priekšstādātāja konference. Koordinatori tikās pagājuši nedēļa, vai tā bija nedēļa pirms tam Strasbūrā, lai tieši šo jautājumu apspriestu un skatītu iespējas, kas tad īsti vēl ir īstenojams šī parlamenta pēdējos darbības mēnešos, ir dažādi ierobežojumi laika ziņā un tā tālāk. Un pirmā lieta, ko mēs izlēmām, ir respektēt priekšādātāju konferences lēmumu un pārlikt grozīmiesniegšanas termiņus un pārlikt arī balsojumu komitejā uz vēlāku laiku, tā kā priekšādātais nesen paziņoja, lai tieši uh, atbilstu priekšstādātāju konferences vēlmēm. Runājot par to, vai mums uh, vajadzētu tagad neko nedarīt saistībā ar Lisbonas līgumu, visi koordinātori sēdē vienojās vienprātīgi, vienbalsīgi, ka būtu grūti tagad atturēties kaut ko tur darīt. Bet uh, ko mēs tagad darām? Mēs tagad neieviešam uh, reglamentā izmaiņas, kas anticipētu, Lisab anticipētu Lisbonas līgumu, bet mēs uh, gatavojam izmaiņas, kas stātos spēkā tikai tad, ja un kad uh, tiks uh, uh, ratificēts Lisabonas līgums, stāsies spēkā vai līdzīgs līgums ar tādiem noteikumiem. Tātad šie nosacījumi, šis grozījums mēs neieviesīsim tagad uh, reglamentā, bet uh, noliksim tos malā. Kāpēc tie ir jāpieņem tagad? Jo viens no iespējamiem scenārijiem, par ko tagad ir runa, ir referenduma iespējamība nākamā gada ruden, rudens sākumā īrijā. Tas, protams, jālem īrijai kā suverēnai valstei, bet ja uh, šīs laika grafiks tiks ievērots, un ja eh, rezultāts būs pozitīvs, tad uh, jaunais līgums uh, varētu stāties spēkā šī gada beigās vai pašā nākamā gada sākumā, varbūt 1. novembrī, 1. decembrī. Ja tas tā notiktu, tad jaunajam parlamentam nepietiktu laika iziet cauri visai šai procedūrai, lai pieņemtu ziņojumu par reglamentu. Uh, dzirdēju, ko kolēģis teica, Lēmas kungs teica, mēs varētu pieņemt to komitejā, un tad tas nodotu, nu, tiktu nu nodots tālāk nākamajam par parlamentam. Nē, mēs to nevaram darīt mūsu reglamenta ietvaros, un kā Džudafs uh, norādīja, mums būtu jauni deputāti, kas nepazītu mūsu reglamentu, viņiem būtu jās, jāorientējas tajā, mēs varētu darīt to. Uh, pātrinātajā procedūrā, bet grupām un deputātiem nebūtu laika to visu pārdomāt, bet mums ir jābūt kaut kādiem noteikumiem, jo um, tik līdz jaunais līgums stāsies spēkā, mēs būsim jaunā pro budžeta procedūrā, mums būs vajadzīgi noteikumi attiecībā uz to, attiecībā uz likumdošanas procedūru arī, un, protams, arī attiecībā uz jauno komisiju. Un tāpēc uh, mums likās, ka ir jārīkojas šādi. Protams, ka mēs Saprotam, ka uh, Lisbonas līgums vēl nav spēkā, līdz ar to šie noteikumi vēl arī nestāsies spēkā, bet tikai tad, ja uh, un kad tiks pieņemts līgums par uh, dalīšanu vairākos ziņojumos. Šajā posmā tas ir ļoti sarežģīti. Laika grafiks ir tāds, ka pat ja tie tiek sadalīti trijos ziņojumos, tad tie viena alga e, noritētu pēc viena laika grafika un būtu vienā plenārsēdē. Nu, es neiebilstu, es varbūt uh, e, trīs reizes referents uh, trijos ziņojumos, bet runājot par parlamentu, tas mums neko nedotu. Tātad uh, es domāju, mēs šo ideju varam atmest. Par konkrētiem jautājumiem. Ceturtais uh, grozījums, tur nav zvaigznīti, jo tās jau ir izmaiņas, kas ir uh, veiktas jaunajā budžeta vienošanās ietvarā. Un tur jau ir runa par daudzgadu finanšu plānu, tas nav Lisabons līguma rezultāts. Jaunā komitoloģijas procedūra, tās mēs uh, jau ieviesām mūsu reglamentā. Pagājuši gadu mums ir jāgatavo kaut kas jauniem līgumam, kā jau es tikko teicu, bet eh, mums pie tā būs jāatgriežas, eh, kad eh, sāks nākt likumdošana saistībā ar jauno līgumu. Un tad būs vēl vairākas izmaiņas vajadzīgas. Tātad daļa no šīm izmaiņām ir sagatavojama tagad, bet tad, kad stāsies spēkā jaunais līgums, tad būs vajadzīgs vēl izmaiņas. Tātad tas, ko mēs tagad gatavojam, ir tikai tāds sākums, un šis ir arī tāds gadījums. Jā, Eh, šajā procesā mēs noteikti uzklausīsim secinājumus no citiem ziņojumiem, bet eh, lielākā daļa, kas attiec uz starp eh, institucionālajām attiecībām, neobligāti ietekmē mūsu darbību. Protams, mēs varam vēl tekstu mainīt plenārsēdē, bet atkal mums kaut kas jau ir jāgatavo, pat ja jaunais parlaments pie tā vēl atgriezīsies. Vai es esmu pārsniedzis to, ko reformas grupa teica par pirmā vienošanos pirmajā lasījumā, par koordinatoriem? Es nedomāju. Es vienkārši šeit konkrētizēju to visu, bet uh, es varu pievērsties jūsu bažām un paskatīties, vai mēs tās varam ņemt vērā. Par koordinatoriem, nu, š, tad, ja jūs paraugāties uz noteikumu, ko šeit esmu izstrādājis, 75. grozījums, uh, tas neļauj pie grupām nepiedrošiem deputātiem balsot. Tātad mans uh, ziņojums noteikti uh, ņem vērā tās bažas, kuras jūs paudāt. Daži no citiem punktiem eh, es pilnīgi tos nesaprātu, bet es esmu ar mieru par to uh, runāt. Priekšādātais laikam grib pabeigt 5 minūtes agrāk šo sēdi Jā, par dalītiem balsojumam es eh, nemainīšu šo te uh, noteikumu par dalītiem balsojumiem vai ierobežojumu nekādu neieviesīšu. Uh, tajā reglamentā, kas tagad ir, mums ir ļoti gari balsošanas laiki plenārsēdē, un tagad ir noteikums, kas bieži netiek izmantots. Ja ir vairāk kā 50 grozījumi, tad jūs lūdzat kopi, komitejai, jūs nenosūtāt to atpakaļ uz komiteju, bet jūs lūdzat komitejai darboties kā filtram. Tātad eh, tie eh, grozījumi, kas nerod lielu atbalstu, eh, tad tie neparādās vairs plēnārsēdē, bet uh, tas ir tāpēc, ka um, balsošanas laiku paildzina šie dalītie balsojumi. Jūs visu varat iesniegt to, bet ja uh, šo dalīto balsojumu atbalsta tikai viena grupa vai daži deputāti, tad tas atkrīt tur. Šajā posmā tad uh, nav vairs vajadzīgs, lai plenārsēd to norē. Tātad tas neietekmē tiesības iesniegt pieteikumu par dalīto balsojumu. Vai mēs eh, varētu 10. februāru pieņemt kā datumu? Jā, tas ir pieņemams, saka Korbet kungs. Paldies, Ričard! Liels paldies! Tas tiešām bija būtisks eh, darbs. Pavisam īsi nākamais punkts, tas ir ziņojums, ko izstrādāju es pats par parlamentu jauno lomu. Tas ir saukts uh, Šis te jumta ziņojums, jeb lietusarga ziņojums, tas ir tāds, ko izstrādājuši 16 komitejas parlamentā. Esam vienkāršojuši jaunās iespējas, jaunās uh, tiesības Eiropas parlamentam. Un, ja lasīsiet šo ziņojumu, redzēsiet, ka šis parlaments tiešām ir jaunā līguma ieguvējs un parlamentārā dimensija ir eh, paplašināta un eh, uzlabota Un varbūt, ka būtu labi izmantot dažas no šīm idejām priekšvēlēšana kampaņā, tātad parādīt pilsoņiem, ka šī te viņu ievērētā institūcija ir spēcīga institūcija, būs spēcīga institūcija, ja jaunais reformas liekums stāsies spēkā. Pavisam īsi, tātad lasiet šo ziņojumu, nestāstīšu par to gari. Rīt mēs varētu īsi debatēt par to pēc Čehijas prezidentūras, pirms balsojam, vai arī tagad mums ir trīs minūtes uh, kolēģiem izteikties. Visā citādi es gribētu noteikt grozījumu iesniegšanas termiņu 4. februāri, jo tas ir šāds uh, daudz komiteja ziņojums, kas vairāk un vai mazāk apkopo to, kas ir līgumā un kas, eh, ar ko parlamentam būs jāsaskars. Vai kāds vēlas izteikties? Tā nav, tad es piedāvāju 4. februāru kā grozījumu iesniegšanas termiņu. Tas ir tas datums, ko mēs devām komitejām. Tad eh, paldies, manuprāt, šī pēcpusdiena bija ļoti interesanta. Tiksimies rīt atkal 9 no rīta, Čehijas prezidentūras debats, un tad mums ir daudz balsojumu. Liels paldies! Priekšsādātājs pasakās arī tūkiem. Paldies!